Good afternoon. Labdien, dārgie kolēģi, dāmas un kungi. Mums uh, ir gaidāma Igaunijas prezidentūras prezentācija. Mums uh, trīs ministres uzstāsies. Pirmā būs Kadrija Simpsone kura ir ekonomikas un infrastruktūras ministre. Viņa ir atbildīga arī par enerģētiku un rūpniecību. Igaunijas prezidentūras laikā ITRE, kā jūs eh, zināt, skatīs daudzus svarīgus jautājumus, kas skar šīs politikas jomas piemēram, tīrās enerģijas pakotne, elektroniskās komunikācijas, pēdējās iniciatīvas rūpniecības, kosmosa un citās politikās. Un mēs eh, sāksim arī mūsu darbu pie apārsnes. Es atvainojos, devītās pamatprogrammas. Tā ir sagatavošanās devītie pamatprogrammai. Uh, Tas viss ir cieši saistīts ar eh, rūpniecības, enerģētikas un konkurētspējas jautājumiem. Ja drīkstu teikt, tad šis ir tāds laiks, kad mēs gribētu vismaz sākt ehm, tādas ļoti svarīgas diskusijas par svarīgiem jautājumiem, un mēs sagaidām, ka Igaunijas prezidentūra uh, sagatavos kopīgās pozīcijas, jo īpaši attiecībā uz tīras enerģijas pakotni. Mūsu skatījumā tā ir ļoti svarīga. Jā, kaut kas ir svarīgs Igaunijas prezidentūrai, tad tā ir digitālā darba kārtība, jo Igaunija ir viena no vislabāk sagatavotajām valstīm šajā jautājumā. Tātad mēs uh, sagaidām, ka uh, ITRA komitejas saņems tādu īpašu attieksmi no Igaunijas prezidentūras. Kundze, mēs esam ļoti priecīgi, ka esat ieradusies un tagad dod vārdu jums, lai jūs varat uh, stādīt priekšā jūsu Igaunijas prezidentūras programmu no jūsu ministrijas skatu punktu. Paldies, profesor Buzek, un var apstiprināt, ka ITRE komiteja tiešām saņems no mūsu puses īpašu uh, attieksmi, un sākumā varbūt sākšu ar tādu um, um, personīgu piezīmi. Es, uh, man ir uh, pieredze tātad uh, uh akadēmiskajā vidē, un uh, jūtos šeit ļoti labi. Godātie uh, ITRA komitejas deputāti, dāmas un kungi, man ir liels gods un prieks uh, stādīt jums priekšā mūsu prioritātes uh, šā gada otrajai pusē. Itra komitejas eh, deputātiem ir eh, izšķirīga loma eh, nosakot Eiropas Savienības enerģijas politikas mērķus un lemjot par Eiropas Savienības konkurētspēju. Paturot to prātā, es tiešām augstu novērtēju to, ka mums ir šīs te iespējas diskutēt kā kolēģiem. Uh, Jums jau ir bijis ļoti labs dialogs ar maniem kolēģiem Tallinā pagājušajā gadu, un man arī bija ļoti noderīgas diskusijas ar jums šeit Briselē un arī citur. Kopā mums ir jāstrādā, lai meklētu vislabākos risinājumus Eiropas pilsoņu un uzņēmumu interesēs. Mēs uzskatām, ka Eiropai ir ļoti daudz kā kopīgi, lai kopīgi risinātu tos izaicinājumus, ar kuriem šodien saskaramies, kā arī lai izmantotu tās iespējas, kas mums nākotnē sagaida. Ļaujiet man turpināt ar enerģijas politiku. Tas ir izšķirīgi svarīgs sektors sabiedrībai. Šobrīd mēs piedzīvojam fundamentāls pārmaiņas, pārējot uz pilnīgi pār, uh, funkcionējošu enerģijas savienību. Igaunijas prezidentūra galveno uzmanību uh, pievērsīs, protams, likumdošanas pasākumiem. Uh, šā gada otrajā pusē. Padomu vēlas nodrošināt uh, uz tirgu balstītu enerģijas uh, piegādi, samazināt enerģijas atkarību Eiropas Savienībā un uh, veidot tādu klimatu politiku, kas būtu gatava nākotnē. Un mēs strādāsim arī pie komisijas priekšlikumiem šajā jomā. Elektrīs tirgus dizains. Uh, enerģijas savienības pārvaldība, atjaunojama enerģija un energoefektivitāte. Igaunija ir gatava nodrošināt uh, līdzsvaru likumdošanā. Balstoties uz Maltas prezidentūras labā veikto darbu, mēs centīsimies panākt būtisku progresu tīras enerģijas pakotnes priekšlikumos, īpašu uzmanību pievēršot elektrības tirkus dizainam, kas ir būtiskākais uh, bloks uh, šajā Savienībā. Labi funkcionējošs tirgus ir galvenais virzītājs spēks attīstībai atjaunīgo resursu jomā un labākais motivators energoefektivitātei. Vienkāršotā pārvaldība enerģijas un klimata politikas jomā, tā ir jābūt galvenajam instrumentam, lai sasniegtu ilgtermiņa pārsektorālos mērķus un samazinātu uh, administratīvo slogu. Būs jānosaka skaidrība enerģijas un klimata politikā, lai sabiedrība, investori un Eiropas Savienības uh, starptautiskie partneri saņemtu skaidrību. Mēs strādāsim kopā ar jums, lai realizētu dzīvē enerģijas savienību mēs gatavojamies uzsākt divus trilogus par energoefektivitātes priekšlikumiem ar parlamentu. Ja parlaments būs pieejams, tad mēs gribētu uzsākt trilogus novembra sākumā vēlākais un panākt vienošanos eh, vismaz par ēko energoefektivitātes eh, direktīvu. Eiropas Savienības digitālā prezidentūra ir mūsu horizontālā prioritāte, jebkurā sektorā, tā skaitā arī enerģijas sektorā. Mēs sadarbosimies ar dalību valstīm, lai pieņemtu deklarāciju par sinerģijām uh, publiskajās un privātajās partnerībās enerģijas jomā. Turklāt attiecībā uz Nord Stream 2 mēs uzsāksim diskusijas par komisijas ieteikumiem sarunu mandātam mūsu prezidentūras laikā. Pirmā diskusija ir paredzēta 25. jūlijā. Tālāk, um, pārējot pie citiem jautājumiem, es esmu atbildīgi par tikpat uh, karstiem jautājumiem uh, konkurētspējas padomē kā rūpniecības politika. Māja konkurētspējas padomē visas dalība valstis skaidri pateica, ka rūpniecība un ražošana uh, arī turpmāk ir jāskat kā viena no galvenajām Eiropas Savienības prioritātēm. To uzsver arī Eiropadome eh, pēdējā sanāksmē jūnijā. Padome aicināja komisijai sniegt Eiropas Savienības rūpniecības stratēģiju un prezentēt strateģiskos rūpniecības mērķus. Tā prasīja arī rīcības plānus ar konkrētiem pasākumiem. Mēs atbalstām rezolūciju par rūpniecības stratēģiju ko pieņēma Eiropas parlaments pagājušajā nedēļā. Igaunijas prezidentūra pilnībā atbalsta šīs te prasības un turpinās strādāt šajā virzienā. Mūsu prezidentūras laikā mēs arī koncentrēsimies uz digitalizācijas jautājumiem attiecībā uz rūpniecību un uz progresīvo ražošanu. Mēs zinām, ka tas ir ļoti svarīgi Eiropas parlamentam un šai komitejai. Runājot par rūpniecību, gribu paust arī mūsu atbalstu Eiropas aizsardzības fondam un Eiropas aizsardzības rūpniecības attīstības programmai. Un es ceru, ka šī te programma ātri tiks ieviesta. Mēs ar prieku konstatējam, ka parlaments, kā mūsu partners šajā jautājumā, ņemot vērā 2016. gada novembrī pieņemto uh, rezolūcija aicina komisiju stiprināt uh, industriālo un tehnoloģisko bāzi aizsardzības sektorā. Tā kā Eiropas aizsardzības rūpniecība ir ļoti svarīga nozare, jo tajā ir pusmiljons augsti, um, augstu prasmju darba vietu, mēs tiešām ceram, ceram, ka šis jautājums tiks ātri izskatīts. Tagad arī par startup un scale-up iniciatīvu. Es gribētu uh, uh, uzsvērt šo te jautājumu, jaunu uzņēmumu un scale-up, tad uh, konkrētspējas padome atbalstīja komisijas uh, iniciatīvu attiecībā uz startup un scale-up uzņēmumiem, un uh, padome pilnībā atbalsta šo te ieteikto pieeju, ka jāuzlabo vide, lai būtu vieglāk izveidot jaunu uzņēmumus un tos arī paplašināt. Igaunijas prezidentūra gatavojas uh, veikt pēcdarbu komisijas iniciatīvai, uh, Mūsu prezidentūras laikā mēs apmainīsimies viedokļiem par konkrētiem pasākumiem, kas ir ieviesti līdz šim, un apspriest to, kas būtu jādara turpmākajos gados. Līdz ar to arī es noslēdzu savu prezentāciju. Paldies par jūsu uzmanību, un tagad esmu gatava atbildēt uz jūsu uh, jautājumiem par rūpniecību un enerģiju, un mans kolēģis runās par citiem jautājumiem vēlāk. Paldies! Lielas paldies, kundze! Like ask, all... uh, vispirms gribētu tagad lot vārdu politisko grupu pārstāvjiem, lai viņi varētu izteikties. Dakastījo Vēra kundze ETP vārdā. Lūdzu jums vārds. You, uh, Liels paldies! Es veicu jūs šajā komitejā. Bija ļoti labi ka varējām no jūsu puses uzklausīt jūsu plānus enerģijas jomā. Tā ir tiešām, kā jūs teicāt, viena no svarīgākajām lietām šobrīd šajā komitejā. Jūs zināt, ka mums ir jāstrādā arī pie citām jomām, bet eh, tā sauktā ziemas paketa vai tīras enerģijas pakotne, tā tiešām ir izšķirīgi svarīga. Tātad mēs domājam, ka mēs tiešām Eh, turpmāko trīs mēnešu laikā pēc vasaras varētu nonākt vismaz līdz kopīgai pozīcijai padomē. Droši vien, ka tālāk netiksim, bet vismaz to varbūt varētu panākt. No mana viedokļa es gribētu uzsvērt uh, uz diviem, uz, likt uzsvaru uz diviem galvenajiem aspektiem kas attiecas galvenokārt uz eh, pārvaldību un elektrības tirgus dizainu. Un tas ir saistīts ar starpsavienojumiem. Manā gadījumā mana valsts arī to tas skar, un citas valsts arī, bet ir tiešām jāaiziet no vienota tirgus uh, skatu punkta. Tas ir tiešām izšķirīgi svarīgi, lai dalību valstīm būtu pienācīgi instrumenti, lai veidot starpsavienojumus, un šis te starpsavienojuma mērķis būtu jāstiprina. Ne jau, lai lielāku uh, strāvas līp, īpatsvaru uh, noteiktu kā starpsavienotu, bet jāatrod veidi, kā uh, Uh, izmaksu efektīvā veidā to uh, padarīt interesantu investēt starpsavienojumos. Tas ir ļoti svarīgs punkts daudzām valstīm, un um, tas arī mūsu grupā ir ļoti svarīgs punkts. Paldies! Paldies! Un tagad uh, sociāldemokrātu vārdā Zoriņo kungs, lūdzu. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Vispirms es gribētu novēlēt ministrei veiksmi Igaunijas prezidentūras darbā. Eh, protams, te ir milzīgi izaicinājumi, jo īpaši digitālās savienības jomā, arī ņemot vērā eh, to praksi, kas jau ir Igaunijā ar informācijas sabiedrību. Uh, tas tiešām jāatzīmē. Šodien bija paredzēts uh, arī uzklausīt uzņēmējdarbības un informāciju tehnoloģiju ministri. Un šie jautājumi tiešām ir simboliski ļoti nozīmīgi. Digitālā savienība aptver ne tikai digitālo vienoto tirgu, lai tas viss būtu veiksmīgs, ir jāspēj eh, tiešām radīt darba vietas, eh, jāliek uzsvars uz eh, iekļaušanu, jāiekļauj visi pilsoņi, kas, kam ir jābūt iespēja šos pakalpojumus izmantot. Paldies jums, ministras kundze, ka izklāstījāt jūsu plānus. Es esmu referents par iniciatīvu uh, attiecībos bezvadu internetu Eiropas Savienībā, un tā ir iniciatīva, ko ir paredzēts noslēgt Igaunijas prezidentūras laikā. Šai iniciatīvai ir liels potenciāls, proti, eh, ka bezvadu internets būs pieejams eh, publiskās eh, telpās, publiskajā vidē. Tas tiešām ir ļoti svarīgs elements informācijas sabiedrībā Eiropā. Tāpēc jautājums jums, ministrs kundze, kā jūs šo iniciatīvu virziesiet uz priekšu. Tas ir jūsu prezidentūras eh, jautājums un ir svarīgi digitalizāciju skatīt arī enerģijas eh, savienības kontekstā. Un šī eh, visa informācija ir jāapkopo un jāsavāc. Uh, Tātad enerģijas tīkli ir jāsasaist ar digitālajiem tīkliem, ar mērķi paplašināt, pastiprināt mūsu konkurētspēju rūpniecībā un pakalpojumu jomā, un tas ir liels izaicinājums. Citiem vārdiem sakot, ir lielas cerības, uh, kas tiek liktas uz jūsu uh, prezidentūru, tas, ko es minēju, Wi-Fi for EU, un tas, kas ir saistīts ar šiem te elektrības tirgiem. Paldies! Paldies, Paldies priekšsēdētāja kungs! Es arī gribētu svirsnīgi sveikt jūs šeit. Jūsu prezidentūra ir sākas tādā brīdī, kad notiek viens no būtiskākajiem, tiek uzskatīts, izskatīts viens no visbūtiskākajiem jautājumiem, kas ir enerģētikas jautājums jo mēs saprotam, ka Eiropas Savienības ekonomikā enerģētika ir īpaša loma, un tāpēc arī tajā brīdī, kad mēs runājam par šiem jautājumiem, tad varam teikt, šeit ir, tā kā jūsu kompetencija ir divas daļas, tad Protams, jums nav tik viegli strādāt, bet ir tā, kā jūs plānojat nodrošināt kon konsekvenci starp septiņām jomām, vienā no kurām jūs darbojaties, un kā jūs plānojat padomē darboties, jo ir zināms, ka padomē ir ļoti atšķirīgi viedokļi, kā jūs plānojat līdz ar to, ka jūs varēsiet savu viedokli prezentēt, un tad attiecīgi kādu reakciju jūs tur sagaidāt. Alde. Thank you. Uh, it's a unique opportunity kā Jakalas no Aldes. Paldies, man ir tāda unikāla iespēja runāt igauņu valodā, un to es arī izmantošu. Es eh, gribētu pavaicāt jautājumu par energo eh, tirgus dizainu. Mums tikko kā bija mūsu komitejas sēde, un mēs runājam par dažādām lietām, kas saistītas ar eh, tirgus dizainu. Un ir skaidrs, ka ļoti daudzi cilvēki netic šādai pieejai, kas ir valstīta uz tirgu, un tāpēc man ir sekojoša eh, lieta, ko gribētu vaicāt. Kāda ir situācija padomē? Vai ir tādas cerības, ka varētu eh, tikt noslēgta vienošanās par energo, enerģētikas tirgus eh, dizainu, vai būs tāda vienošanās, kas labāk ļaus funkcionē tirgu. Mums arī ir šī pirmā unikālā pieredze, kā jau runā īgauņu valodā. Saka priekšsēdētājs. Turmes kungs nākamais eh, arī gaunu valodā. Nē. Paldies, eh, jo izteikšos ļoti īsi. Vispirms paldies ministrs eh, kundzei par to, ka 29. septembrī jūs arī organizēsiet organizēsiet eh, sanāksmi, kas eh, ir mm, veltīta enerģētikas eh, ap Baltijas jūru jautājumiem. Mēs tiksimies Tallinā, nu, mm, es arī gaidu citas sanāksmes jūsu prezentūras laikā. Vai jūs nevarētu nedaudz vairāk pastāstīt par reģionālo sadarbību, runājot praktiski? Uh, Jūs esat arī tādā, ar tādu pozitīvu ietekmi jūsu geogrāfiskā lokācijā, vai es nevarētu pastāstīt kaut ko vairāk par to tālāk. Um, Sāprantnes memorants par desinhronizāciju no Krievijas sistēmas. Tāds saprantnes memorants vēl nav parakstīts. Kāpēc? Kādi ir iemesli? Uh, Manuprāt, mēs trīs Baltijas valsts esam gatavi dziedāt no vienas nošu lapas, mēs esam gatavi um, palīdzēt, atbalstīt, bet vai jūs esat gatavi šādai saspēlē? Un visbeidzot, rūpniecības politika. Jūsu prezidentūras um, laikā mēs esam arī saņēmuši komisāra Kalas uh, priekšlikumu skaidrs, ka šeit ir nepieciešama virzība uz priekšu, bet gadījumā mūs apsteigs ķīnieši šajā rūpniecības sektorā, vai jums ir tādas stratēģija, kas šo te automobīļu industriju varētu veicināt, un vai mēs varam sagaidīt kādas relacionāras pārmaiņas šajā nozarē. Paldies, Goja. Grupas varēs Iljo Kotiskungs. Paldies priekšsēdētāji. Es gribētu arī sveikt ministres kundzi. Es eh, vēlu ministrē visu to labāko. Un no personiskās pieredzes es eh, gribu teikt, ka es zinu, cik grūti ir mazai valstī uzņemties prezidentūras grožus, vadīt padomus darbu. Es esmu no Kīpras un es arī zinu, kā tas ir um, vadīt prezidentūras darbu, jo Kipra arī ir bijusi šādā kapacitātē, un es arī strādāju pie tā. Uh, tālāk par tirgus dizainu. Mēs runājam par to, kā mēs veidosim, projektēsim šo tirgo dizainu veidosim. Mēs redzam, ka valstis un reģioni daudz ir izolēti no kopējiem tīkliem. Un kā ir ar šo jauno energotirgus eh, dizainu, kā tas virsās? Tālāk enerģētiskā nabadzība, tas ir kaut kas jauns, kas ir parādījies pēdējā laikā, kas ietekmē arī Eiropu. Eiropas parlamentā mēs eh, nepārtraukti dzirdam šādus Eiropas komisijas paziņojumus par enerģētisko nabadzību, tomēr bažas ir tādas, ka nekas plānveidīgi netiek organizēts šajā jomā. Ir miljoniem patērētāju, kuram nav pietiekami šo energoresursu. resursu. Treškārt, jūs teicāt, ka vajadzētu mazināt atkarību no citiem uh, piegādātājiem. Pieminējām te Nord Stream, bet kā ir ar dienvidu galu? Nav nekas dzirdēts par to, kā tiks problēmas Dienvidē Eiropā risināts. Un, protams, arī apzinoties Igaunijas, uh, Igaunijas sasniegumus atjaunojumu resursu izmantošanas jomā. Uh, Es zinu arī, ka jūs atbalstāt tautspartijas prasības, bet vai nevarētu sīkāk uzzināt vairāk, ko jūs domājat par atjaunojumiem resursiem, par mērķiem un kā ir ar šo atjaunojumu mērķu izmantošanas samazināšanu? Un vēl viens komentārs. par aizsardzības industriju. Dienvidu, dienvidos ir problēma. Pār, pārtrauc priekšsēdētājs vienu minūti. Mēs dodam tikai Pētersona kungs tālāk. Paldies. Es arī gribētu sveikt ministrs kundzi un, protams, kā teica arī citi kolēģi, mums ir augsts cerības un gaidas sakarā prezidentūras darbu. Uh, Es gribēju nedaudz vairāk runāt par enerģētikas dokumentiem, ņemot vērā visus šos ambiciozos plānus, kurus es pilnībā atbalstu. Tomēr šis uzdevums ir gigantisks, un ja vēlēšanās ir pabeigt eh, līdz gadu beigām formālās eh, procedūras ar padomi, uh, Varbūt jūs varētu pastāstīt dažos vārdos, kā jūs gat, gatavojaties um, panākt, ka šie mērķi tiek izpildīti. Tās ir milzīgas, ambiciozas lietas. Parlaments ir gatavs uh, arī atbalstīt, bet arī realistisks skats mums uh, ir ļoti svarīgs. Es lūdzu, lai jūs turpināt tik pat ambiciozi, bet tomēr ir jābūt arī realistiskam skatam un uh, būtu priecīgi par jūsu atbildi. Vērnsena kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī sveicu no savas puses jūs, ministras kundze, šeit parlamentā. Mans jautājums ir par enerģētikas politiku. Mēs zinām, ka liberalizēts enerģētikas tur, tirgus ir laba lieta mūsu patērētājiem un uzņēmumiem. Bet tad, kad mēs redzam padomis un ministru pieju, Jāatzīst, ka mēs zinām, ka mums ir enerģētiskā savienība, kur piedalās uh, daudzas valstis. Tagad mums ir ziemas pakotne. Un uh, tad, kad es lasu, ko saka ministri protokolos, tad mēs neredzam pietiekamu ambīciju līmeni padome Mēs zinām, ka mums ir plāns maz, mazināt atkarību no Putina un no fosilā kurināmā, kas nāk no tuviem austriem. Mēs gribam, ka, lai būtu zemākas cenas gan patērētājiem, gan uzņēmumiem. No otras puses, mēs redzam tādu ļoti nacionalistisku pieeju no ministru puses. Un tad, kad mēs runājām par pārbaudas sistēmu operatoriem, par TSO, Tā vietā, lai redzētu tādu reģionālāku sadarbību, mēs redzam nacionālistisku pieeju tirgus dizaina jomā un redzam, cik ir, kas ambīcija līmenis noteiktās nozarēs ir ļoti zems. Ko jūs darat, lai tas to pārvarētu padome? Būtikofer kungs tālāk. Thank you, Chair. Paldies. Sveicu ministri, man ir divi jautājumi, kas ir saistīti ar rūpniecības politiku. Vispirms, šis parlaments pēdējā plenārsēdē pieņēma ar ļoti lielu vairākumu kādu rezolūciju. Rezolūcijā ir aicinājums komisijām padomē virzīt visaptverošu industriālo politiku. Ko jūs darīsiet, lai virzītu tālāk šo darbu kārtību? Es neko neesmu lasījis par to jūsu programmā. Otrs jautājums attiecībā uz aizsardzības industriju kopš 2009. gada. Mums ir iepirkuma direktīva bet šī direktīva nav īstenota visā pilnībā. Ja šī direktīva būs īstenota, mēs varētu ietaupīt eh, miljardiem eiro gadā, eh, tieši mazinot eh, izšķērdīgos izdevumus dalībvalstīs, jo dalībvalstis nepiemēro minimālās noteikumus tirgus konkurences jomā. Ko jūs darīsiet, lai nodrošinātu šīs direktīvas īstenošanu? Vērnērs kundze is for you. Jā, herzlichen Dank. Jā, paldies. Mans jautājums iet līdzīgā virzienā, kā jautāja Butikofer kungs. Mēs jau esam parlamentā pieņēmuši vairākas rezolūcijas par uh, rūpniecības un uh, industrializācijas politiku, tādu visaptverošu politiku Eiropā. Uh, Um, Būtikoferkungs sagatavoja par digitalizāciju rezolūciju un es par uh, dzelzceļa nozari un Eiropas uh, rūpniecības draugu grupā arī tikko uh, tikās un uh, rezolūcija tika nodot arī Buzeka kungām par šo jautājumu un jautājums ir, cik lielā mērā mēs, uh, tātad jūs mūs varētu atbalstīt pēdējā rezolūcijā arī tika paredzēts laika grafiks, cik lielā mērā jūs varat mūs atbalstīt, eh, panākot to, lai komisija beidzot īstenotu saskaņotu rūpniecības politiku uh, Eiropai vai vismaz sniegtu paziņojumu par to. Thank you very much, uh, Dīvai. Lielas paldies, un tagad es pats uzdošu ļoti īsu jautājumu. Mēdījos mēs lasām, ka Igaunijas prezidentūra grib paplašināt mandātu tieši e, saistībā ar um, Nord Stream 2 e, offshore daļu. Jūs gribat paplašināt šo mandātu. Gribētu arī pievienot citas e, ārzonas sauruļvadas offshore. Vai jūs varētu pastāstīt vairāk par to, jo mēs tiešām esam atbildīgi tieši par šo te pilnvarojumu daļu, mēs esam atbildīgi par iespējamo vienošanos nākotnē. Dear members of uh, it... Godājumie ITRES komitejas deputāti, milzīgs paldies par tik daudziem un dažādiem jautājumiem, un es uh, Zinu, ka daži no tiem jautājumiem tiešām ir ļoti liels jautājums maniem kolēģiem, bet, nu, es arī centīšos no savas puses. Es tiešām redzu, ka ir jautājums par to, vai mēs būsim pietiekami ambiciozi, vai mēs varēsim būt realistiski, mēs centīsimies būt gan tādi, gan tādi. Es at, atbildēšu to, ko es varu, citi kolēģi atbildēs tālāk. Es eh, izmantošu igauņu valodu, jo tulki ir ļoti laba kvalitāte šeit. Tātad negauņu valodā turpināšu. Es eh, klausījos jūs jautājumos, un es arī piefiksēju, ka jūs fokusēties uz to, ko eh, ko Igaunija grib panākt tīrās enerģetikas pakotnes jomā. Šī tīrās enerģijas pakotne ir ļoti plaša uh, Es gribu pieminēt eh, tikai divus trilogus eh, - energoefektivitāte ēkās, eh, kur mēs esam panākuši 26. jūnijā vispārējo pieeju padome, un mēs esam gatavi sākt arī sarunas par diviem svarīgiem dokumentiem, tad, kad Eiropas parlaments arī būs gatavs. Mēs uzskatām, ka energoefektivitāte ir mūsu prioritāte. Igaunija, kā prezidējošā valsts, ir investējusi visās eh, energo pakotnes eh, sadaļās. Mēs esam gatavi organizēt eh, katru nedēļu divas darba grupas. Mēs gribam panākt vispārējo pieju, tās apstiprināšanu arī attiecībā uz atjaunojumiem resursiem enerģētiskajiem. Energosavienības pārvaldība ir uh, mūsu galvenais mērķis, un tas ir uh, saistīts ar dažādiem likumdošanas priekšlikumiem par uh, tīrās enerģētikas pakotni. Šai sistēmai ir jāveido ietvars, kas ir vienlaicīgi gan spēcīgs, gan arī elastīgs. Tas ir tāds ietvers, kas palīdzēs Eiropas Savienībai uh, sasniegt visus mērķus, ko mēs esam noteikuši līdz 2030. gadam. Mēs gribam samazināt administratīvo slogu, kā arī e, gribam uzraucīt progresa virzību. Un, un, lai būtu šis loks ļoti mazs, kalas, kā ja kalas, uh, vaicāja par energo dizainu jautājumu, par tirkus dizainu. Tas jautājums mums ir ļoti tuvs. Uh, šī tā tēma, kur mēs esam investējuši milzu pūles, un mēs daram daudz, lai šis enerģētikas tirgus tiešām darbotos Eiropā. Mums ir pieeja, kas ir balstīta uz tirgu, tomēr mēs saprotam, ka šeit ir arī dažādas pieejas un dažādi uzskati, tāpēc arī rezultāts nav sasniedzams ātrā veidā. Uh, Igaunija izskata četrus priekšlikums, četrus, kas ar dizainu ir svarīgi. Mēs gribam, lai septembrī jau būtu panākta vispārējā vienošanās padomē, un mēs arī ļoti ceram, ka, ja Eiropas parlaments mūs atbalstīs, tad mēs arī panāksim kopējo vienošanos līdz 2018. gadam. Tika uzdots jautājums arī par Igaunijas iniciatīvām digitālajā nozarē. Mans kolēģis Palokungs ir ministrs, kas ir atbildīgs par šo lietu, un viņš un viņa runās par šo jautājumu. Bet, eh, kas attiec uz eh, enerģētiku un digitālo pasauli, šeit eh, Mums ir arī plāni par publisko un privāto partnerību. Runāsim gan par digitālo ekonomiku un par enerģētiku. Mēs eh, spriežam par enerģētikas nozars nākotni, par dažādām datu apmaiņas eh, platformām, kas nodrošinātu apmaiņu starp ražotājiem un piegādātājiem mūsu mērķis ir sniegt labāku informāciju patērētājiem. Mēs gribam radīt vienkāršu un atbalstošu likumdošanas ietvaru. Mēs gribam, lai būtu vied skaitītāji, kas vēl papildinātu šo kopējo ainu. Un neviena sanāksmīga un prezidentūras laikā netiks organizēta bez digitālās platformas palīdzības. Daži deputāti vaicāja par Igaunijas nostāju. Turmas kungs, piemēram, vaicāja par Igaunijas progresu un arī Baltijas valstu progresu desinhronizācijas jomā. Jā, mēs esam sinhronizētas valstis, esam vienā tīklā kopā ar Krieviju un Baltkrieviju, un mēs tiešām gribam uh, lai mums būtu arī virzība, lai progres šajā jomā. Mēs esam padomē analizējuši dažādas alternatīvas desinhronizācijas virzienā, lai, lai desinhronizētos no Krievijas un Baltkrievijas tīkliem. Esam izskatījuši alternatīvas, kas ir iespējams, tomēr mēs fokusēsimies uz divām līnijām. Viens ir Polijas virziens uz Centrālu Eiropu Un līdz 2017. gada beigām mēs ļoti ceram, ka arī detaļas būs salikušās vietās, un tad eh, arī būs jāveic papildus eh, pētījumi, lai līdz gada beigām varētu publicēt sapratnes memorandu. Buzē kungs eh, vaicāja par Nord Stream 2. Jā, tā ir taisnība, ka Krievija labprāt gribētu sākt sarunas par Nord Stream 2 sarunu mandātu. Mēs gribētu darīt to pēc iespējas drīzāk. Bet enerģētikas ministri, kas tikās 26. jūnijā un uh, runāja par Nord Stream, mm, tad, tad šis jautājums bija tikai informatīvs punkts, un uh, tāpēc nebija nekādas pieejas, ko varētu diskutēt, lai pēc tam viņas arī apstiprinātu. Un e, jūlija beigās notiks patiesas diskusijas par šo tematu. Un mēs gribētu, lai mūsu mērķi būtu ambiciozi. Mēs gribam uzklausīt dalībvalstu viedokļus un domas par to, kāda būtu vispareizākā virzība, kādas prasības būtu jāizvirza trešajam cauruļvadam. vadam Un vai jautājumam būtu jāfokusēs tikai par Nord Stream 2, vai arī vajadzētu um, runāt par citiem cauruļu vadiem un to nākotnes attīstību, piemēram, Dienvidu South Stream arī. Mēs uzklausīsim dalībvalstu viedokli un tad izdarīsim savus secinājumus. Mums ir svarīgi, lai visi saprot uh, juridisko ietveru, uh, kas tiek veidots kas eh, mums ļaus arī darboties. Un kas veidos tādu pamatu vai struktūru, kas ļaus mums arī labāk interpretēt to, kā izmantot eh, dažādas iespējas un pieejas saistībā ar šiem dažajiem, dažādajiem cauruļvadiem. Mēs arī domājam par to, kādas ir Eiropas komisijas iespējas, vai tā no savas puses arī var plānot labāk energoavotu diversifikāciju. Industriālā stratēģija. Mēs turpināsim sarunas par stratēģijas saturu. Mēs gribētu, lai būtu arī struktūra kas varētu vadīt eh, dažādas pārmaiņas, digitalizāciju, veidot ilgspējīgus biznesa modeļus un tā tālāk. Mēs gribētu, lai būtu stratēģija no komisijas puses līdz nākamā gada pavasarim. Tā tas ir paredzēts arī padomas secinājuma dokumentā. Dalībvalstis ir gatavas darboties un strādāt pie šīs stratēģijas Jautājums no zāles bez mikrofona. Well. not, not easy to, to, to catch all the. Uh, all, all, all. Jā, nav viegli atcerēties. Es varu atkārtot savu jautājumu. Ir iepirkuma direktīva, eh, kas ir eh, pieņemta 2009. gadā, un šajā direktīvā ir noteikti standarti aizsardzības iepirkumiem. Šī direktīva nekad faktiski nav īstenota un izmantoti jautājums, vai šī prezidentūra centīsies kaut ko darīt, lai šī direktīva tiktu izmantotu, lai ietaupītu ļoti vērtīgos nodarbinātāju iemaksātos līdzekļus, kas šobrīd tiek šķērdēti uh, neapzinīgā veidā. Nu, paldies. Mēs darīsim visu, ko varam. Paldies. I hope that will be an Eh, Sārakar to bēdeks. Ir tā, ka jautājumi ir ļoti detalizēti, un esmu pārliecināts, ka Igaunijas prezidentūra pierakstīs visus jautājumus aiz disu taulenu un centīsies pilnībā uz šiem jautājumiem atbildēt un noteikti arī ņemt vērā. Bet tiešām ir tā, ka ja mēs tik detalizēti tagad runājam, tad, protams, nav iespējams atbildēt pāris minūšu laikā. Bet tiešām paldies par jūsu atbildēm un par lielisku uzrunu, un paldies arī par jūsu darbu, un nākamajā pusgadā visu to labāko. Paldies! Tagad mums arī iespēja runāt par citu jautājumu, par digitālo eh, darba kārtību. Tā ir Urve Palo, kas ir uzņēmēja darbības un informācijas tehnoloģija ministre. Un mēs uzskatām, ka Eiropas Savienībai šis jautājums ir ārkārtīgi svarīgs, un tāpēc arī lūdzu ministras kundze Urve Palo. Mēs ar lielu interesi jūs uzklausīsim, mūs tiešām interesē, kāda ir jūsu programma nākamajam pusgadam. Jā, nav jau, protams, daudz laika, lai jūs varētu sagatavoties. Es ceru, ka jūs tiksiet galā. We go forward. Mēs turpināsim darbu. Tiešām ir ārkārtīgi svarīgi, lai Igaunijas prezidentūra piefiksētu visus jautājumus un vajadzības gadījumā sniegtu detalizētas atbildes rakstiski mūsu deputātiem un tiešām atceramies šo aspektu prezidentūras laikā. Tagad lūdzu, jūsu programma. Profesor Bozek, komitejas deputāti, dāmas un kungi, esmu gandarīta par iespēju runāt ar jums par Igaunijas prezidentūras prioritātēm. Lai gan mēs darbojamies mazāk par divām nedēļām, uh, varu apgalvot, ka jau tagad tiešām centīgi pildam savus prezidentūras uzdevumus un daram to ar lielu apņēmību. Mēs uzskatām, ka Eiropā ir ļoti daudz kā kopīga, lai mēs varētu kopā tikt galā ar visiem izaicinājumiem, kas mūsdienās šobrīd mums ir. Un mēs varēsim izmantot daudzās iespējas, kas ir mūsu priekšā. Esmu informācijas tehnoloģiju ministri. Uh, un uzskatu, ka mūsu izaicinājumi un iespējas digitālajā jomā ir ļoti svarīgas un svarīgas arī manai sirdī. Un tāpēc arī tagad runāsim par digitālo vienoto tirgu, kas ITRE komitejai ir ļoti būtisks jautājums. Viena no mūsu prioritātēm ir veicināt digitālo Eiropu. Mēs sadarbosimies ar trio partneriem un darbosimies tā, lai padome varētu Uh, atrisināt visus jautājumus līdz 2018. gada beigām, lai visi dokumenti tiktu izskatīti, un mēs ceram, ka mēs varēsim arī pietiekami ambiciozi virzīties uz priekšu. Uh, laba savietojamība ir viens no būtiskākajiem aspektiem, lai nodrošinātu datu pārvietošanos. Uzņēmējiem tā būs iespēja piedāvāt jaunas pakāpojumus, un mūsu iedzīvotājiem tā būs iespēja izmantot visus digitālās pasaules labumus elektroniskās komunikācijas e, kods ir svarīgs, lai mēs panāktu digitālo sabiedrību, un Igaunijas prezidentūrai tā ir viena no prioritātēm. Mēs vēlamies padomē panākt kompromisu par elektroniskās komunikācijas kodu un e, panākt šo e, kompromisu jau rudenī un attiecīgi uzsākt sarunas ar parlamentu. Uh, kopā ar ITRA komiteju mēs sadarbosimies, lai būtu tāda vienošanās, kas patīk visiem. Par berets. Kopā ar dalību valstīm, komisiju un parlamentu mēs meklēsim veidu, kā mēs varam nodrošināt efektīvu koordināciju Eiropas Savienības līmenī. Tas ir jādara atceroties, cik svarīgi ir nodrošināt stabilas investīcijas un uh, ņemt vērā nacionālās īpatnības. Mums ir nepieciešama kopīga pieeja, lai nākamā prezidentūra varētu uzsākt trialogus. Dalību valstis noteikti ir ieinteresētas tajā, lai tīkli tiktu attīstīti, un mēs darīsim visu, lai 5G tīkli varētu attīstīties. Kopā ar ministriem mēs par to runāsim jau nākamnedēļ. Eiropas parlamenta deputāti noteikti tiks iesaistīti mūsu diskusijās, un mēs darīsim Eh, to, kas no mums ir atkarīgs, lai pēc iespējas ātrāk 5G tīkls eh, būtu pilnībā pieejams. Mēs saprotam, ka digitālais vienotais tirgus ar vien attīstās, un tāpēc ir jāskatās, kas mūs gaida nākotnē. Mēs šobrīd strādājam pie juridiski politiskā uh, ietvara, lai nodrošinātu data ekonomikas funkcionēšanas. Mēs saprotam, ka Eiropai, lai tā paliktu konkurētspējīga globālajā ekonomikā, ir nepieciešama piekļuva datiem. Eiropai ir jākļūst pār datu savienību, kurā ir ļoti skaidri noteikumi gan valsts, gan privātajā sektorā. Komisijas priekšlikums par datu brīvu plūsmu Šī iniciatīva ir ļoti pozitīva, un esmu pārliecināta, ka ITRA komiteja ar lielu interesi darbosies pie šī, šīs iniciatīvas. Tā pašā laikā mūsu prezidentūra uzskata, ka datu lokalizācijas ierobežojumi ir tikai viens no aspektiem, kas ir saistīti ar o, datu savienības potenciālu. Mums ir jāskatās ar, arī, ko darīt ar jauniem aspektiem piemēram, piekļuva datiem un atkārtota iespēja izmantot nepersonas datus. Mums ir jārunā par šiem jautājumiem neformālajā padomē, kas notiks jūlijā jau nākamnedēļ Tallinā. Komisija nāks klajā ar priekšlikumu par datu lokalizācijas ierobežojumiem un ir paredzēts nodrošināt politiskās debatas decembrī padomes sanāksmē. Bet šie ir tikai pirmie soļi par datu savienību, un es ceru, ka parlaments turpinās strādāt pie šiem jautājumiem pēc Igaunijas prezidentūras beigām kopā ar mūsu trio partneriem. Protams, mums ir jārunā arī par kiberdrošību, ņemot vērā to, ka tagad notiek kiberuzbrukumi digitālajām vienotajām tirgam, tirgum ir nepieciešama aizsardzība Eiropas Savienības līmenī ar mūsu jauno kiberdrošības stratēģiju Eiropas Savienībai ir jānodrošina Eiropas ražotāju drošībā. Mēs noteikti turpināsim darbu pie kiberdrošības certifikātiem un uh, marķējumā. Sadarbība un uzticība starp dalību valstīm un starp institūcijām ir ārkārtīgi svarīga. Uh, Mēs strādāsim arī pie aktualizēta Enisas mandāta, un to darīsim jau rudenī. Es strādāju ne tikai pie digitāliem jautājumiem, manā mandātā ir arī uh, kosmosa jautājumi. Igaunijas prezidentūra ir izvirzījusi par prioritāti piedalīties tajā, lai Eiropas kosmosa stratēģija tiktu īstenota prezidentūra plāno īpaši uzsvert Eiropas Savienības kosmosa politikas labumus tā, lai mēs varētu nodrošināt Eiropas Savienībā jaunas darba vietas, izaugsmu, investīcijas un konkurētspēju. Mēs noteikti koncentrēsimies uz programmu Kopernikus, kurai šobrīd ir uh, vidusposma izvērtējums laika posmā 2014. un 2016. gads. Mēs plānojam sagatavot padomas secinājumus par to, ko esam mācījušies no programmas īstenošanas līdz šim brīdim. Bet kopumā mūs interesē programmas nākotne attiecībā uz uh, zemes novērošanu kopumā un kā tas var ietekmēt uh, uh, kosmosa uh, industriju. Par Galileo. Igaunijas prezidentūra plāno pieņemt padomes secinājumus par uh, vidustermiņu izvērtējumu attiecībā uz GNSS regulu uh, padomes sanāksmē decembrī. Ņemot vērā digitālo dienas kārtību, mēs gribētu, lai digitālās tehnoloģijas tiktu izmantotas uh, veiksmīgākā un efektīvākā veidā. Mēs vēlamies, lai kosmosa dati tiktu izmantoti, lai radītu jaunas darba vietas, lai nodrošinātu ražošanu un lai būtu labāki valsts pakalpojumi Eiropā. Visi šie jautājumi e, tiks izskatīti arī Eiropas kosmosa nedēļā 2017. Šī nedēļa notiks novembri Igaunijā no 3. līdz 9. datumam. Protams, ka ne jau e, tikai šie jautājumi iekļaujas Eiropas e, digitālajā programmā, uh, Mēs noteikti turpināsim strādāt un meklēsim līdzsveru starp dažādu veidu uzskatiem, tradīcijām un interesēm, kas šobrīd eksistē Eiropā, tā lai mēs varētu panākt vislabāko rezultātu mūsu iedzīvotāju interesēs. Mēs noteikti darbosimies pie tiem dokumentiem, kas jau ir pieminēti, un turpmākajos 5,5 mēnešos darbosimies ar maksimālo efektivitāti. Lielas paldies par atvēlēto laiku! un es labprāt uzklausītu jūs jautājumus. Paldies! Lielas paldies, kundze! Paldies par šiem ievadvārdiem, un tagad lūdzu politisko grupu pārstāvi un cienījamie kolēģi, kas runās politisko grupu vārdā, jums es atvēlēšu divas minūtes katram. Un savukārt citiem runātājiem būs viena minūte. Sāksim ar Tautas partijas grupu De Delka Stilavera. Liels paldies, priekšsēdētāja kungs! Sirsnīgi sveicam, ministri, paldies arī, ka mums ir iespēja tagad uh, redzēt jūsu ļoti intensīvo apņemšanos, tiešām daudz jūs vēlaties izdarīt digitālajā uh, dienas kārtībā, varam teikt, ka jūsu prezidentūrai tā ir viena no centrālākajām lietām. Par savietojamību. Jā, tas ir centrs, tas ir būtiskākais. Ja nav savstarpējās savietojamības, tad Eiropas digitālās pārmaiņas nevirzīsies uz priekšu. Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Te pašā laikā jūs noteikti zināt, ka elektroniskās komunikācijas mērķis ir tieši nodrošināt labākas iespējas savietojamībai. Tas nozīmē, ka ir nepieciešami veiksmīgāki risinājumi, un tas attiecās arī uz 5G attīstību. Tagad mums ir iespēja, un mēs esam apņēmušies, pēc būtības, protams, redzēsim, kā, kā viss norisināsies, bet ir paredzēta pēdējā ēnu referentu sanāksme, un mēs plānojam panākt politisko vienošanos. Uh, kad tas viss notiks, tad 11. septembris, tā mēs varēsim uzsākt trialogu. Mēs nezinām, vai jūs, vai jūs kā prezidentūra, kā padomas pārstāvē, vai arī mēs būsim tie, bet gal galā, protams, mūsu mērķis ir panākt uh, politisko vienošanos. Mēs saprotam, ka tā ir mūsu un jūsu politiskā griba, tāpēc arī strādāsim kopā. Liels paldies! Es un D grupas vārdā Zorīnie kungs. Paldies priekšsēdētāji! Paldies arī par šiem vārdiem. Un man jau bija iespēja jūs, kolēģi, novēlēt to labāko Igaunijas prezidentūras laikā. Mēs saprotam, ka daudz ko gaidam no jūsu prezidentūras, ir cevišķi attiecībā uz digitālo savienību. Mēs domājam, ka digitālā savienība ir ārkārtīgi interesanta koncepcija, bet mums ir nepieciešams panākt, lai iedzīvotāji mums uzticētos. Man ir daži ļoti konkrēti komentāri. Pirmkārt, kā jūs plānojat izmantot iniciatīvu Wi-Fi for You? Tas nozīmē, ka Eiropā uh, būs pieejams brīvs uh, internets, jo mērķis, protams, ir panākt, lai mēs būtu informācijas sabiedrība. Igaunijas prezentūrai būtu ļoti noderīgi izmantot šo saikni starp enerģētiku un digitālo savienību un uh, nodrošināt viedos tīklus. Tā būs arī iespēja risināt jautājumus, kas ir saistīti ar energo nabadzību, arī risināt uh, Parīzes nolīguma izaicinājumus, digitālā ekonomika var ļoti daudz ko panākt. Tā ir lieliska iespēja un potenciālo labumu ir ļoti daudz. Man, mani interesē jūsu idejas. Es uzdevu jums to pašu jautājumu, jūs kolēģi to pašu jautājumu. Mums ir svarīgi, lai mēs izmantotu tīklus, lai būtu daudz konkurētspējīgāk. E, e te grupas vārdā Lūdzu Tošanovska kungs. Paldies, sirsnīgi sveicu! un esmu ļoti gandarīts, ka pašā prezidentūras laikā jūs, jā, esat šeit klāt. Es varu piekrist tam, ko jūs teicat, ka ir ārkārtīgi svarīgi, kā arī teica Pilāra de Kastiljo kundze, ka mums ir nepieciešams nodrošināt vairākus aspektus vienlaikus. Ir apjomīgāka daļa, ir mazāk apjomīga daļa, bet eh, tas ir jautājums par Berets aģentūras kompetenci un kā šī likumdošanas iniciatīva tiks īstenota. Jo šis jautājums mums ir jāizskatā, un kā jau teica Pilāra de Kastiljo, mums ir nepieciešams nodrošināt darbību. Tad jautājums ir, kā jūs plānojat nodrošināt to, lai šeit nebūtu vienkārši vēl viens jautājums, kas padomē tiek atlikts. Otrais jautājums ir saistīts ar Galileo. Jo jūs pieminējāt, cik svarīga ir kosmosa politika Eiropas Savienībā un, protams, arī Galileo varētu teikt, ka finansiālā ziņā tas ir vismilzīgākais tehniskais projekts kosmosa jomā. Tāpēc es gribētu pajautāt, kā jūs skatāties uz to, ka mēs varētu mazināt uh, neusticību, kas šobrīd ir padomē, jo mēs saprotam, ka jā, tik tiešām uh, tik tiešām šobrīd līdzekļi ir uh, milzīgi iztērēti, un tāpēc arī mani interesē, uh, kāds ir jūsu viedoklis attiecībā uz šī projektu pabeigšanu. Mēs ceram, ka jūsu prezidentūras laikā varēsim panākt vienotu risinājumu. Protams, jums ir uh, tikai pusgads, pat mazāk par pusgadu, bet uh, ceram uz labiem rezultātiem. Lūdzu, kā jau kalas Alde grupas vārdā. Paldies! Nu jau otro reizi izmantos šo īpašo privilēģiju runāt igauņu valodā. Urva, sirsnīgi sveicu tevi komitejā. Man ir ļoti konkrēti jautājumi. Pirmkārt, runājot par pakalpojumiem, padome iekļāva pakalpojumus digitālajā pakotnē, un tas pats attiecas arī uz elektroniskās komunikācijas kodu. Tad jautājums ir, vai mēs nepiedāvājam pārāk daudz regulējuma, lai gan varbūt tele telekomunikācija uzņēmumiem būtu nepieciešama lielāka elastība, tradicionālāks risinājums. Nākamais aspekts ir lokalizācijas ierobežojumi atsevišķās dalībvalstīs. Kāds ir jūsu viedoklis pār dalībvalstu ideju, ka viņi varētu datus uzglabāt savā dalībvalstī? Valstis uzskata, ka nebūtu pareizi pārkāpt šos ierobežojumus. Trešais jautājums ir par kodēšanu. Katru reizi, kad mēs runājam par terorismu, mēs runājam par šifrēšanu, un par to, ka ir alternatīvie risinājumi un ka, ka dažreiz arī policijas iestādes tiek apdraudētas, bet ir skaidrs, ka mēs nevaram sniegt informāciju bez šifrēšanas. Paldies! Thank you very much, madam. Paldies! paldies. Rankots Būtikofers no zaļajiem lūdzu tagad. Paldies, priekšsādātāji. Sveicu jūs šeit, ministrs kundze. Man ir trīs jautājumi. Saikne starp digitalizāciju un enerģiju jau tika minēta, un uz to atsaucoties es gribētu, lai jūs teiktu, izteikt savus komentārus par šo te plašāko saikni starp digitalizāciju uh, un ekoefektivitāti un aprits ekonomika un kā tas viss ir sasaistīts un ko jūs gatavojaties darīt uh, tālāk par enerģiju, lai šo te savienotību uh, starp šiem jautājumiem veicināt. Otrakārt, lūdzu, sniedziet savu novērtējumu. Izskatās, ka ir tāda kā sacensība starp digitalizāciju dažādos reģionos pasaulē. Kā uh, jūs domājat, cik daudz laika mums vēl ir izlemt, vai mums būs uz nākotnē orientēta ilgspējīga uh, rūpniecība, vai mēs vienkārši izkritīsim no šīs sistēmas un atpaliksim. Aprakstiet lūdzu jūsu viedokli. Un trešais jautājums ir par savstarpīgumu. Šajā sacensībā ir arī tāda kā konkurence par regulatoriem pasākumiem. Ne visi reģioni uh, īsteno vienādu regulējumu politiku. Vai mums vajadzētu uzstāt uz savstarpīgumu, piemēram, attiecībā uz datu atrašanos vai lokalizāciju? Uh, ir iestādes, kas uzstāja, ka jābūt šādai uh, lokalizācijai, un mēs, protams, to neatbalstām. Tātad, kā to risināt? I'm not too fast because mm, madam should prepare. Jā, jūs droši vien gribat sagatavoties pēc trim jautājumiem, tāpēc ietur nedaudz pauzi. Un tagad uh, būs uh, vienas minūtes ilgas uzstāšanās. Pirmais Kariņkungs lūdzu. Nē? Nē, jūs atsakāties? Man liekas, ka jūs gribat izteikties. Nīblers kundze, lūdzu. Danke, Paldies, priekšsādātāji sveicu no savas puses jūs arī, ministrs kundze, un novēlu jums veiksmi prezidentūras gaitā. Un man šķiet ļoti labi, ka jums ir tik ambicioza programma, to varam tikai atbalstīt. Paldies! Man ir divi konkrēti jautājumi. Viens jautājums ir tāds, ko jūs nepieminējāt, bet jūsu valstī tas ir svarīgs, kaut gan es domāju, ka daudzas dalībvalsts var no jums mācīties. Tā ir e-pārvaldība. Nav neviena valsts Eiropā, kurā tik ļoti digitalizēti ir visi šie valsts pārvaldes pakalpojumi pieejami. Uh, Vai jūs varētu arī parādīt citām dalībvalstīm, kā jūs to darāt, un dot idejas? Un otrā joma, kas man interesē, par ko jūs arī varētu izteikties, jūs eh, par to jau runājat, kiberdrošība, jūs teicāt, ka Enīsa ir jāstiprina, vai ir vēl kādas aktivitātes šajā jomā, un runājot par kosmosu politiku, lieliski, ka jūs to arī paceļat kā prioritāti savā uh, prezidentūrā, bet varbūt jūs varētu tuvāk pastāstīt, kas ir plānī, plānots. Jūs minējāt Kopernikus un Galileo, bet kas konkrēti uh, ir plānots kā iniciatīvas? Paldies! Uh, thank you very much. Liels paldies! Un Bonija kungs. Thank you very much. Liels paldies! Un veiksmi jums! Mēs ceram, ka Igaunijas prezidentūra iedvesīs jaunu elpu digitālajā darbkārtībā Eiropā. Divi jautājumi. Pirmkārt, par brīvu datu plūsmu, jeb apriti. Uh, Kā jūs novērtējat, vai dalībvalsts ir gatavas ne tikai sākt diskusijas par brīvu datu apriti, bet arī veiksmīgi noslēgt ar eh, zināmu elastību, kas ir svarīgi šādos risinājumos? Un otrs jautājums ir saistīts arī ar brīvo datu apriti, bet no citas skatu punkta. Igaunijas valdība prezentēja deklarāciju par eh, digitālo veselības sabiedrību martā. Tā bija ļoti iedvesmojoša un būtiska. Kā jūs gatavojaties uzsākt kopīgo dalībvalstu darbu uh, šajā kontekstā? Kā jūs vēlaties apkopot pūliņus uh, arī no komisijas puses, jo uh, rudenī ir gaidāms komisijas paziņojums par e-veselību? Paldies! suur aitäh, kasutan ka võimalust rääkida emakeeles, kuna siin on suurepärased tõlgid. paldies, mums ir lieliski tūka, tāpēc arī izmantošu savu dzimto valodu. Gribētu pateikties visiem, kur uzdeva jautājumus, kuri izteica priekšlikumus un komentārus. Es ceru, ka nevienu neaizmirsīšu un varēšu tiešām arī visiem atbildēt. Es pilnībā piekrītu Dilkastiljo Vēras kundzei. Un varu tikai māt ar galvu, eh, tad, kad eh, viņa eh, runā, un mēs tiešām strādājam vienot mērķi labā un tiešām ceram, ka varēsim sasniegt to, ko esam nodomājuši. Tad, kad mēs runājam par savienojumiem, tad mēs visi zinām, ka ko nozīmē laba datu pieejamība, ko nozīmē labs interneta savienojums, bezvadu interneta savienojums. Mēs nevaram runāt par brīvu datu apriti un digitālo sabiedrību bez laba savienojuma. Savienojamība ir ļoti svarīga. Uh, savienojumam ir jābūt ļoti labam un geogrāfiski visām uh, vietām, visām, uh, visiem reģioniem ir jābūt labi savienotiem, bet uh, um, savienojumam ir jābūt arī ātram, lai uh, datus lielos apjomos var ātri pārvadīt. Jautājums, pa, ko uzdeva Zoriņo kungs par Wi-Fi for You, tā ir laba iniciatīva. Mēs gaidām galīgo priekšlikuma apstiprinājumu no abiem likumdevējiem, un mēs gribētu intensīvi strādāt pie Wi-Fi for You rudens mēnešos, un mūsu mērķis arī saņemt iniciatīvas, iniciatīvas finansējumu. Elektronisko komunikāciju kodeks. Tas ir ļoti svarīgs uh, dokumentu kopums, viens no svarīgākajiem uh, informāciju komunikācijas ministru tematiem, un 9. jūnijā tika panākts secinājums padomē, ka diezgan daudz ir sasniegts padomē, ka mums ir pienācīgs pamats tagad ielikts, lai virzītos uz priekšu, Un kas attiec uz bērēts, tad padome gatavojas vispirms analizēt, kādiem vajadzētu būt berets uzdevumiem, kādi tie ir, un tad mēs arī analizēsim to, kurus uzdevumus vajadzētu arī nākotnē berets regulējumā definēt. Kas attiecas uz kosmosu, Igaunija plāno konkurences padomas laikā decembrī organizēt sanāksmi ar visiem kosmosa ministriem un apspriest uh, to, kādā situācijā ir uh, kosmosa stratēģija. Tā jau būs bijusi spēkā gadu, tad mēs varēsim uh, analizēt, ko varētu uzlabot un kas ir sasniegts uh, pirmā gada laikā. Um, ir tas vispārējais noskaņojums, ka vajadzētu turpināt, Kopernikus ir vajadzīgi vienkārši finanšu līdzekļi, jo bez tā tas nebūs iespējams. Mums ir jāpievēršas kosmosa datiem un to, lai mūsu uzņēmumiem, arī maziem un vidējiem uzņēmumiem būtu pieejami šie kosmosa dati. Uh, visiem Eiropas Savienībā vajadzētu gūt labumu no šiem datiem. Igaunija ir plaša pieredze digitālajā pasaulē, un mēs gribētu darīt visu, kas ir mūsu spēkos, lai dotu ieguldījumu tajā, ka dati kļūtu pieejami uzņēmējdarbības videi. Tas uh, varētu būt būtiski arī runājot par konkurētspēju, par mūsu uh, uzņēmumu konkurētspēju. Mēs to varam uzlabot, ja varam nodrošināt datu brīvu apriti, ja dalība valstis uh, veids digitalizācijas pasākums un arī labāk un efektīvāk sadarbojas. Mums patiesībā nav citu veidu, kā darboties, mums vienkārši vajadzētu uh, labāk izmantot mums pieejamos datus un analizēt, ko nākotnē varētu darīt labāk. Kālasas kundzes jautājumi. Ļaujiet man atrast uh, šos jautājumus, es visu pierakstīju. Jā, paldies. Atradu jautājums. Pirmais jautājums, kur uzdev Kalasas kundze, bija par to, vai nav tomēr pārmērīgs regulējums attiecībā uz informācijas tehnoloģiju uzņēmumiem. Mums ir uh, ļoti laba uh, vīde Um, mazumtirdzniecības pakalpojumiem, un mēs arī nevēlamies uh, pārmērīgu regulējumu šeit ieviest. Mēs uh, Maltas prezidentūras laikā diskutējām par šiem jautājumiem, un ja uh, pakalpojumi ir līdzīgi, tad vajadzētu arī būt līdzīgiem noteikumiem. Mēs vēlamies garantēt proporcionalitāti un tiesiskas garantijas visiem tirgus dalībniekiem. Mēs uh, vēlamies, lai eh, satura direktīvi un citi eh, digitālās eh, darba kārtības tiesību akti būtu ar vienādām prasībām. Tagad par šifrēšanu. Šobrīd mēs uh, negaidām nekādus priekšlikumus par uh, šīm te sētas durvīm vai par šifrēšanu. Kiberdrošība bija pāris jautājumi par to. Pavasarī uh, nākamajā gadā, tātad 2018. gada pavasarī, visam direktīvām vajadzētu jau būt spēkā, un Eiropas komisija ir solījusi nāk klajā ar jauno kiberdrošības stratēģiju septembrī. Tā stratēģija, kas ir spēkā šobrīd, ir jau 4-5 gadus veca, kas nav nemaz tik ilgs laiks, bet uh, kiberpasaulē attīstība ir ļoti strauja. Uh, Līdz ar to šī stratēģija ir novecojusi, to vajadzētu atjaunināt, un uh, ir ļoti svarīgi, lai visas dalībvalsts šo uh, modernizācijas un atjaunināšanas procesu uztvertu nopietni, un lai direktīvas tiešām uh, tiktu atjauninātas un ieviestas. Pēdējā kiberuzbrukuma laikā visi uzņēmumi, kas cieta, bija starptautiski uzņēmumi, un nav svarīgi, vai uh, kiberdrošība Igaunijā ir vai nav augstā līmenī, ja citās valstīs tā nav pietiekama. E-pārvaldība. Tas mums Igaunijai ir ļoti būtisks jautājums. Esam diezgan, diezgan daudz sasnieguši, esam pievērsušies tiešām attīstībai šajā jomā. Un novembrī, ja nemaldos, mēs organizēsim augsta līmeņa konferenci, par e-pārvaldību, un mēs gribētu arī pieņemt deklarāciju par to, kādiem vajadzētu būt turpmākajiem soļiem, kā labāk izplatīt e-pārvaldības principus Eiropā. Un uh, mēs uh, gribētu uh, ieviest principu, ka visas uh, uh informācijas detaļas būtu jāprasa tikai vienreiz. Uh, Nākamais jautājums par Galileo un budžeta līdzekļi, kas tika samazināti. Varu pateikt tikai to, ka darīsim visu, kas ir mūsu spēkos, lai nodrošinātu, ka pat ja budžets ir samazināts, eh, eh, mēs darīsim visu, lai eh, panāktu pēc iespējas vairāk šīs programmas ietvaros. Data brīva aprite, to daudzi deputāti pieminēja, Mēs darīsim visu, kas ir mūsu spēkos, lai pēc iespējas labāk strādāt pie šī jautājuma. Mēs gaidām Eiropas komisijas priekšlikumu par ietvaru un decembrī plānojam organizēt eh, politiskas diskusijas par šo jautājumu. Es ceru, ka eh, visi saņēma atbildes uz saviem jautājumiem. Vienmēr esmu gatava ar jums tikties. Ceru, ka jūs ieradīsieties arī uh, uz, uh, ietīsieties arī Igaunijā. Mēs plānojam apmēram 50 dažādas uh, konferences par digitālajiem jautājumiem, un digitālā pasaule Igaunijā ir ļoti svarīgs temats. Tas uh, nav tikai tāds jautājums, kas uh, ir manā kompetencē. Tas ir svarīgs jautājums visiem ministriem. Un arī Eiropas parlamenta deputāti, cerams, arī piedalīsies mūsu pasākumos, un tad arī varēsim kopā sasniegt vairāk. Jā, pieņemsim, ka ne uz visiem jautājumiem eh, jūs saņēmāt atbildes, bet eh, kas tad ir svarīgi no mūsu puses ir neiespējami atbildēt eh, detalizēt uz visiem jautājumiem mūsu sanāksmē, jo laika nav pietiekami. Bet ir svarīgi, ka Jūs varat eh, paņemt šos jautājumus līdzi uz Tallinu, padomāt par šiem jautājumiem. Pat ja eh, šeit eh, uz to neradām atbildi. Varbūt, ka jūs kaut kad tomēr varēsiet ņemt vērā mūsu cerības un jautājumus. Un liels paldies par jūsu sākotnējo prezentāciju un arī par to, ka jūs atbildējāt uz gandrīz visiem uzdotiem jautājumiem, un mēs jums novēlam visu to labāko turpmākā pusgada laikā. Liels paldies, ministrs Kundze! Um, paldies, tā man bija lieliski iespēja un arī milzīgs gods tikties un iepazīties ar jums. Liels paldies par uzmanību, paldies par visiem jautājumiem un ļoti ceru jūs redzēt visus Tallinā. Es atceros, ka drīzumā būs arī vasaras atvaļinājuma laiks, un tad es jums novēlu jauku vasaras atvaļinājumu laiku. Paldies, kolēģi! Kā vienmēr mūsu zanāksmēs ir tā, ka es, es nereaģēju uz kolēģi Reinholda jautājumu. Tā mums ir ka visas jautājumas varbūt nevar atbildēt, bet tomēr es zinu, ka šie jautājumi ir piefiksēti un tie ir pamatīti, pamanīti. Tāpēc es pasvītroju arī runātājiem atgādinu, ka ļoti svarīgi atzīmēt šos jautājumus un paturēt to prātā. Es neko negribu teikt pret jūsu jautājumiem. Jūsu jautājumi ir absolūti pamatoti un tas ir, ir ļoti labi, ka jūs detalizēti arī vaicājat un nekādā ziņā nevajadzētu vairīties. Uh, Eh, no jautājumu uzdošanas, tā es negribēju teikt, bet eh, liels paldies, saprotiet, ka visu jaut, uz visiem jautājumiem nevar dot atbildes. Visi jautājumi, kas ir uzdot, ir ar milzīgu detaļizācijas pakā. Tālāk. Mailis Reps, izglītības un zinātnes ministre. Tā ir arī mūsu tēma, kas ir ļoti svarīga gan izpēte, gan kosmos. Cik es zinu, Repsa kundze nav atbildīga par inovācijām, bet mums šis jautājums ir tik ļoti cieši saistīts pētniecību un inovācijas, tāpēc jums nevajadzētu būt pārsteigtai, ka, ja gadījumā šeit kā, kaut kur parādās arī kāds jautājums par inovācijām, ja mēs nevaram to nodalīt tik ļoti stingri, varbūt tad. tad jūs varat pāradresēt to jautājumu kādam citam atbildīgam ministram jūsu valdībā. Bet mums ir, ir jā, parasti tā mēs tā darām, ka izglītība, zinātne un, un inovācijas, tas ir tāds zināšanu trīs stūris, un mēs šo trīs stūri turam kopā. Neatstājam nevienu virsotni kaut kur ārpus mūsu uzmanības loka horizon ap, apvārsnes 2020, tā arī citas programmas. Ļoti interesanti būtu dzirdēt jūsu viedokli arī par izglītību. Mēs gan neesam izglītības komiteja, bet tomēr tas viss ir nedalāms saistīts. Paldies! Godājamais Būzeka kungs. Uh, E, tik ļoti lieliski bija tikties ar jums īsajā sanāksmē pirms šīs sanāksmes. Esmu pārliecināta, ka mums vēl būs ļoti daudz sanāksmes tuvākajos mēnešos un tā tālāk arī pēc tam e, kolēģi, parlamenta kolēģi, ir milzīgs prieks būt šeit ar jums un organizēt šo pirmo viedokļu apmaiņu par mūsu prioritātēm prezidentūras laikā un eh, mēs esam gatavi arī uztvert jūsu idejas. Šodien ir, varētu teikt, ka mums ir tāda neformāla sanāksme. Te ir varbūt eh, nav tik daudz deputātu, tomēr visa šī apmaiņa ir bijusi ļoti informatīva un ļoti, ļoti tāda labdabīga. Es gribētu izmantot šo iespēju un pateikties, pateikt, ka mums ļoti interesē visu šīs diskusijas par apvārsni 2020, par mūsu prioritāti. Mēs visur ļoti lielu interesi e, uztveram pirmo reizi vēsturē Igaunija ir prezidentūras krēslā un kā e, ierasts mūsu iedzīvotāju atbalsta dalību Eiropas Savienībā un tādā situācijā mums ir vieglāk atbalstīt šo vienoto pieju un izpratni Eh, arī virzīt šīs idejas, kas būtu vislabāk Eiropas Savienība. Un arī zinātnes jomā mūsu virzība ir ļoti svarīga un atbalstāma, jo šeit ir konkrēta spēja un jābūt vienotā frontē. Un ja mēs varam dot arī pievienoto vērtību zinātnes jomā, tas ir ļoti svarīgs un lieliski iespēja. Es gribētu varbūt atzīmēt dažas no mūsu prioritātēm. Un tad eh, es labprāt arī tālāk piedalīšos turpmākajā diskusijā, uzklausīšos komentārus. Igaunijas prezidentūra šobrīd ir tādā ļoti svarīgā laika brīdī šajā amatā. Mēs sākam mūsu diskusijas par Eiropas budžetu pēc 2020. gadā, un tur ir ļoti eksistenciāli jautājumi par Eiropas nākotni. Uh, Un ļoti daudz mūsu rīcības un mūsu uzmanība tiek fokusēta tieši šajā virzienā. Mūsu visaptverošais politiskais mērķis ir um, censties apturēt pesimismu un tiešām parādīt, kā, kāda ir ceļa, lai tālāk apvienotu Eiropu. Un, protams, pētniecība un inovācijas ir viens no veidiem, kā apvienot, kā veikt šo uzdevumu. Un um, mūsu prezidentūra sekos arī vidusposma apvērsni 2020 apvāršu izvērtēšanai, lai gan esošajam programmai vēl ir trīs gadi paredzēti. Diskusijas par nākotnes programmu jau ir sākušās. Un, un, un arī jūsu par uh, diskusiju un uh, lamī ziņojums, uh, kur ir uh, ienzēta pušu pozīcija, mm, tas ir. Uh, noteikti jāpiemina. Es gribētu jums pateikties arī par parlamenta ziņojumu par visaptvarošo apvārsni 2020 um, vidusposma novērtēšanu. Un um, arī nākamā programma ir kaut kas ļoti svarīgs, par mums jāpanāk kopīgi izpratne um, par daudziem problemātiskiem jautājumiem. Un mēs arī uzskatām, ka tas ir prioritāte mūsu prezidentūrai. Eh, pagājušajā nedēļā mums bija prieks apmeklēt eh, konferenci, kur piedalījās arī daudz jūsu kolēģi. Eh, Solidāra Kabezona kopā ar maniem piedalījās runātāju grupā šajā konferencē vai panelī, un mēs sākam runāt par šo mm, problemātiku Eiropas zinātne pēc 2020. gada. Mēs runājām, cik svarīgi ir virzīt Eiropas sadarbību inovāciju jomā, un par šo lietu runāja arī prezidents sākumā šodien. Skaidrs, ka mums nevar būt pētniecība bez inovācijām un inovācijas bez izpētes. Tas ir ļoti cieši saistīts. Un arī, ja mēs izskatām pilnīgi eh, visus šos visus posmu izvērtējumus un lamīziņojumu, eh, Protams, tur ir norādīts arī tas, vai jāsaprot to tā, ka izglīt, nu, pētniecība nevar bez izglītības. E, dažkārt tiešām tā iznāk, ka Eiropas Savienība fokusēs uz vienu no šiem aspektiem. Tālāk par izcilību arī šeit mums, e, ir, lai ja gribam būt izcili, jāliek akcents uz izglītību, un tas arī figurē mūsu diskusijā šodien. Un arī, ja mēs e, skatāmies uz debatēm par Eiropas Savienības budžetu, Un tiešām mēs nevaram par mazu uzsvert un pamatot, kāpēc Eiropas Savienībai ir nepieciešams investēt vairāk pētniecībā un inovācijās. Kāpēc ir vajadzīgs vēl vairāk? Ir ļoti daudz pierādījumu, ka pētniecība un inovācija ir ar augstu pozitīvu ietekmi uz ekonomiku un sabiedrību. Un tas mums. Uh, kopā ir jāpierāda, un tieši tāpēc mēs esam to izvēlējušies kā prioritāti mūsu prezidentūrē. Mums ir jābūt spējīgiem šos zināšanas pārvest pamatotos argumentos, lai budžeta diskutētāji varētu izmantot šo argumentāciju, runājot par budžeta jautājumiem gan Eiropas Savienības līmenī, gan nacionālā līmenī. Mums ir nepieciešams labāk virzīt savus um, veiksmes stāstus. Piemēram, Igaunijā uh, Mēs esam ļoti lepni ar e-Igaunijas stāstu, bet e, e-Igaunijas stāsts nekad nebūtu veiksmīgs, ja nebūtu tāda zinātne vai bērniecība apakšā. E-Igaunijas e, process ir ilgtermiņa process, un zināšanas un inovācija ir bijis pamatu pamats. E, tas ir viens no piemēriem tam, cik liela ietekme ir bijusi Igaunijai universitātēm un zinātniekiem. Eh, kā jau Paskāls Lamī teica eh, pagājuši pirmdien, mums ir nepieciešams palielināt finansējumu pētniecībai un inovācijām. Eh, tas nav tikai tāpēc, ka mums ir jābūt jaukiem pret zinātni, tas ir tāpēc, lai mēs varētu saglabāt Eiropas identitāti. Eiropai nepieciešama zināšanas un inovācija, un pētniecībai un, un inovācijām ir, ir tiešām jāsavieno un jāiedvesmo cilvēks, un, un pieeja ir jābūt uh, no apakšas uz augšu, lai nodrošinātu nākotnes virzību. Un ļoti žēl, ka Eiropas Savienība nekādu nespēju sasniegt savu noteikto 3% mērķi mērķi finansējumām zināšanām un inovācijām. Mums ir 2,03% pagājuši gadu. Un 90% no R&D investīcijām tiek sniegts nacionālā līmenī un 10% Eiropas Savienības līmenī. Tas ir tāpēc eh, arī iemesls, kāpēc mēs prezidentūras laikā fokusēsimies ne tikai uz ES budžetu, bet arī uz nacionāliem centieniem palielināt investīcijas zinātnē un pētniecībai. Eh, tālāk, eh, tad, kad mēs runājam par nākamo prioritāti, par ietvaru programmu, eh, padomēji ir nepieciešams sūtīt stingrākus vēstījumus par to, kā nodrošināt, lai programmai būtu augsta ietekme. Tas arī lamīziņojumā ir, un tā ir arī mūsu prioritāte. Mums ir jāracionalizē investīciju finansējums. Un um, šī ietvaru programmas devītās tematika ir ļoti plaša, un tāpēc mēs. Uh, gribam palielināt partnerību saskaņu. Um, es finansējuma komplicētība ir tā tēma, kas tiek atkārtot arī vidusposma izvērtējumos, tāpēc, ka ir ļoti daudz partnerības instrumenti un iniciatīvas kas sastāda 25% no visa apvāršņa 2020 budžeta. Un šīs te šis te īpatsvars palielinās un atsevišķos aspektos sasniedz pat 60%. Kā Lamī ziņojumā ir rakstīts, rakstīts ir tas, ka minimālais mērķis ir, ir novērst vai, vai likvidēt vienu trešdaļu no visām eh, pēdējiem inovāciju finansēt schēmām, instrumentiem un akronīmiem. Uh, Un tātad mūsu mērķis, lai būtu strateģiska pieeja, lai būtu lielāka atvērtība attiecībā uz jaunpienācējiem. Un um, izvērtējot vidusposmu programmai apvārsni 2020, mēs plānojam fokusēties uz nākotnes uh, vadlīnijām un orientāciju. Un visbeidzot, es gribēju jūs aicināt uz prezidentūras organizēto konferenci Eiropas izcilības pētniecība. Um, va, ietekmi uz mūsu sabiedrību. Tad šī konference notiks 2. oktobrī Tallinā. Tur būs augsta līmeņa debata par to, kā maksimizēt ietekmi un um, pētniecības uh, vērtību. Un um, mēs gribam redzēt arī argumentāciju, kā vairāk piesaistīt investīcijas šai ziņā Eiropai, lai būtu zinātne un, un vairāk investīcijas. Un visbeidzot, es gribu paust cerību, ka sadarbība ar partneriem ar, no Eiropas parlamenta būs lieliska. Sadarbības ar uh, institūcijām bankām un zinātniekiem, zinātnes institūcijām un nozari ir ļoti svarīgi, lai nodrošinātu visu ambiciozo mērķu izpildi, kas paredzēta Eiropai pēc 2020. gada. Pils paldies par šiem ļoti svarīgajiem pēstījumiem. Un, protams, no sākuma no grupām jautājumu Elokungs 20, no, nu, no Tautas partijas grupas. Paldies un es sveicu ministras kundzi parlamentā. un es jau uzreiz gribu pateikties par sagatavošanās darbiem pirms prezidentūras. Jūs arī iesaistījāt parlamentu. Bija ļoti interesanti vērot, kā neliela valsts tik lieliskā veidā gatavojas prezidentūras periodam, ir īpaši zinātnes jomā. Nevienmēr eh, tā tas eh, ir, un arī lielās valsts nevienmēr eh, pērniecības zinātnes jomā ir tik aktīvs. Man jautājums būs ļoti tieši ņemot vērā jūsu prezidentūru, šis iekšējais lēmums par budžetu tiks pieņemts. Un jūs atsaucāties uz lamīziņojumu, bet praktiski situācija ir tāda, ka mēs gatavojam programmu 2020. gadam, un mēs nespēj, nespējam izpildīt 3% apņemšanos finansēt zinātni. Jūs jau to minējāt bet um, tātad atpaliekam finansējumā, un ne tikai dalībvalsts to ir darījušas un nedod tik daudz, kā paredzēts programmai līdz 20. gadam, arī nozars, um, rūpniecības uzņēmumi mazina uh, savu ieguldījumu zinātnes virzībā. Bet uh, galu galā tomēr nauda nosaka visu, un jautājums, uh, kādā veidā prezidentūra tomēr atbalstīs šo ambiciozo priekšlikumu. 120 miljardi ir relatīvi tāds niecīgs budžets, tā pieticīga summa. Un lai 300 miljardi ko, ko prasa mm, Lamī savā ziņojumā līdz noteiktam gadam likt arī katru gadu palielināt par 250 miljoniem vai vairāk finansējumu šeit. Un kā mēs varēsim kon konkurēt ar eh, Āzijas valstīm, ar Ķīnu, eh, kaut kur arī ar ASV, jo viss šīs cits valsts palielina budžeta finansējumu, bet mums joprojām šis eh, finansējums ir ļoti, ļoti pieticīgs. Mm, kā jūs varētu atbildēt šo jautājumu. E, kā jūs, ko jūs varētu darīt, lai uzturētu šo ambīciju līmeni, kas no komisijas ir dzirdams budžeta ziņā? Un e, otrkārt, e, diezgan praktiski ir jā programma ir lieliska, bet mums ir inovāciju plaisa un trūkums Eiropā. Eh, parlaments eh, organizēs septembrī lielu konferenci, un mums ir zināmi plāni, un mēs būtu ļoti priecīgi, ja prezidentūra būtu tā kā starpnieks, ja varētu varbūt mikromenedžēt šo sarunu par to, kā šo plaisu un visrukumu likvidēt, ja eh, arī jūsu izdeplāni par izcilības stāstiem, tas arī varbūt ir veids, mm, varbūt kāds cits idejas, nu jums būtu paldies. Um, no sociālistu un demokrātu puses tā nākamā runātāja. Lielas paldies, priekšsēdētāja kungs. Ar prieku vēlreiz redzu jūs šeit, ministri, jo no rīta mums bija iespēja runāt par izglītību. Šobrīd es gribētu runāt tieši par eh, jautājumu, kas ir saistīta ar pētniecību, un uzdošu jums trīs jautājumus. Pirmkārt, kādi jums ir ir varianti attiecībā uz to, kādus pasākumus jūs plānojat devītās ietver programmas ietvaros, lai mazinātu milzīgo teritoriālo disproporciju attiecībā uz uh, eh, 2020. gada apvāršņa programmas uh, eh, geografisko izvietojumus. Līdz šim tikai četras valstis saņem finansējumu. Es uzskatu, ka tā ir milzīga problēma. Ar šo problēmu ir jātiek galā. Uh, Jūs runājāt, ka ir nepieciešams nodrošināt partnerības uh, plašāku uh, geogrāfisko pārklājumu, un tāpēc arī šeit mums ir nepieciešams šajā tam risināt. Otrkārt, vai jūs plānojat um, uh, apvārsnī palielināt izcelības uh, nosacījumus, respektīvi, lai mēs uh, nezaudētu labos projektus, kas nesaņem finansējumu vienkārši tādēļ, ka bija, nebija šī finansējuma. Trešais jautājums, ņemot vērā arī to, ko teica citi runātāji, vai mēs neplānojam panākt sinerģijas starp pētījumiem, kas tiek veikti apvārsnes 2020 programmas ietvaros vai arī 9. ietvara pro programmas ietvaros. Un to milzīgu uh, citu līdzekļu uh, ietveros, piemēram, aizsardzības pētniecības ietveros. Varbūt mēs varētu panākt lielāku sinerģiju. E. Paldies. Un nākamais runātājs ir Pošenovskis no e, EKR. Er. Lūdzu. Děkuji, pane předsedo. Paldies, priekšsēdētā kungs. Sirsnīgi sveicu jūs šeit. Paldies, ka jūs varat būt uh, mūsu, mūsu komitejā, un es ļoti novērtēju jūsu vārdus, jo ir skaidrs, ka šie būs jautājumi, par kuriem mēs runāsim ļoti plaši tuvākajā laikā, un tāpēc ir svarīgi jau tagad uh, ievirzīt šos jautājumus. Man ir ļoti konkrēts jautājums, par kuru, nu, manuprāt, ir jārunā. Un nav jau viegli šo jautājumu risināt jau pašā sākumā, bet ir jārunā papār, par apvārsni 2020 un Brexitu. Saiknē starp šiem diviem ir absolūti skaidra. Apvienotā karaliste bija liels partneris attiecībā uz universitāšu pētījumiem tad eh, tagad tas viss eh, beigsies un kā būs turpmāk jau 2020. gadā viņi vairs nebūs e Eiropas Savienības dalību valsts. Un tad vēl ir aspekts, protams, par finansējumu. Skaidrs, ka no Lielbritānijas nāca liela finansējuma daļa. Tad mani ļoti interesē, kāds ir jūsu viedoklis, kā mēs varēsim šo plājas aizpildīt. Un tas, protams, nav tikai Brexit ietvaros, bet es tiešām domāju, ka uh, Šī diskusija ir nepieciešama un ir jā, jāmeklē risinājumi, lai mēs nezaudētu to, kas mums ir tik ļoti svarīgi. svarīgs. Jo apvienotajā karalistē tiešām ir izcilas universitātes, un tad līdz ar to šis iztrūkums būs milzīgs. Jo tiešām Lielbritānijā ir Eiropas Savienības vislabākās universitātes, un Mani ļoti interesē, kāds ir jūsu viedoklis un, protams, veiksmi jūsu prezidentūrē. Uh, thank you very much, kolēģi. Paldies, kolēģi. Tālāk. Kaja Kalas. Un īgauņu valodā droši vien tas ir pats svarīgākais. Paldies. Jā, es atkal uzdošu jautājumu igauņu valodā. Faktiski man ir divi jautājumi. Pirmais jautājums. Ir daudz un dažādas programmas, kur centrā ir pētījumu un zinātnes finansēšana, bet nav saiknes starp šīm dažādām programmām. Šīs programmas funkcionē izolēti, pat, katra pati pa sevi. Un tāpēc mans jautājums ir saistīts ar pēdējo jautājumu. Vai Igaunijas prezidentūra ir kāds plāns, lai palielinātu sinerģētisko efektu starp šīm programmām? Un tālāk nākamais jautājums ir par robotiem un mākslīgo intelektu. Vai Igaunija ir ieplānojusi analizēt robotikas finansiālo ietvaru un zinātnes ieguld, nu, finansu ieguldījumu mākslīgajā intelektā. Tālāk, Turmes kungs. Es nezinu, vai, vai jūs zināt šādu konceptu, baltais zilonis. Tas varbūt ir 12 miljardu jautājums. Tad, kad mēs runājam par inovācijām un uh, naudas vērtību, mums ir viens projekts, kas ir kodola reaktors, uh, mm, kas uh, varbūt būs pabeigts 2083. gadā. Vai, bet budžets tam tiek veltīts Un neviens par to nerunā. Mēs runājam par atdevi no ieguldījumiem, un te ir viena lieta, kur mēs varētu teikt, lūk, mums bija šīs lielās cerības, tās nav piepildījušās, varbūt apturam un li lietojam naudu kaut kur citur, un tur ir 2000 lielisku smadzeņu īpašnieku, brīnišķīgs intelekts. Uh, Un to varētu izmantot kaut kur citur. Varbūt jūs varētu kaut ko darīt, lai to balto zilonu kā jautājums uh, kārtotu. Uh, tālāk nākamais jautājums - industriālā politika un inovācijas. Uh, Ķīna ir lieliski organizēts spēlētājs. Un viņi jau ir apsteig, aps, apsteigs mūsu saules enerģētikas industriju pēc diviem, trim gadiem. Un kāpēc? Tāpēc, ka mēs nevaram uh, atrast 500 eh, līdz 800 vai, vai 1 miljardu, lai investētu saules tehnoloģija attīstībā. Mums nav pietiekami liels riska kapitāls, nav pietiekami daudz naudas no bankām, uh, lai eh, atbalstītu šos pētījumus eh, tieši saules resursu izmantošanas ziņā. Kaut gan mēs esam abs, absolūti eh, priekšgalā zinātnes ziņā, un mēs nevaram pārvērt tikai šo plaisu starp pielietojumu un zinātni. Un mums ir tā, ka ja mēs nepacentīsimies, tad mēs pilnībā būs zaudētāji mm, cīņā ar Ķīnu, sacensībā Ķīnu. Un nebūs šis brīnišķīgais stāsts. Es gan esmu optimists, bet eh, dažkārt ir jāsaprot, kur ir mūsu vāja punkti riska kapitāls un arī uzdrošināšanās kaut ko apturēt, tieši apturēt šo balto ziloņu virzību un eksistenci. Thank you very much, kolēģi. Paldies, kolēģi. First of all, um... Pirmkārt, cienījamie Eiropas parlamenta deputāti, ir ārkārtīgi patīkami redzēt, ka mēs ļoti līdzīgi domājam, jo mēs arī esam ļoti nobežījušies, kad redzam, tieši tā kā Turmas kungs teica, ka kad mēs redzam, ka Āzija ne jau tikai Ķīna, bet Āzija kopumā, arī Koreja, piemēram, arī Indija, ka visas šīs valstis spēr milzīgus soļus uz priekšus. Un tad, protams, arī mūsu standarta konkurence, kas ir ASV, mēs joprojām turpinām par to visu runāt. Un dažreiz mēs ļoti realistiski raugamies uz to visu un saprotam, uh, ka mums joprojām ir 27, 8 dalība valsti, dalība valstīm ir dažāds intereses un arī dažāds iespējas. Bet tas, ka mēs varam konkurēt spējā šajā cīņā, zaudēt, tas mūs dara bažīgus. Jā, mums ir, protams, savi plusi, mums ir arī uh, novatoriskums mums ir arī tas, ka mūsu pētnieki ir brīvi, viņi ir autonomi. Un dažreiz ir tā, ka ja mums ir šīs labās programmas un labi priekšlikumi, tad tomēr mums ir nepieciešama pamatpētījumu. Tā, lai eh, zinātnieki varētu darīt to, ko viņi vēlas pētīt lai mēs viņus neierobežotu, tad ilgtermiņā viņi var ļoti daudz ko panākt, bet tā pašā laikā mums, protams, ir uh, svarīga daudz labāka sadarbības starp pētniecību un inovācijām, lai būtu labāki rezultāti. Un tas ir arī tas, ko mūsu prezidentūra ir izvirzījusi par prioritāti. Divas lietas, par ko mēs, pie kā mēs plānojam strādāt. Un pirmkārt, racionalizēt tās, ko pieminēja Bačkas kundze jo ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs skaidri parādītu, ka mēs tiešām varam manevrēt šajā milzīgajā mežā, jo ir tik daudz dažādu programmu. Arī Kalas kundze par to runājusi, ka ir tik daudz partnerību, tik daudz dažādu programmu, un pirmām kārtām mums ir jāsaprot, kas ir pieejams un racionalizē to visu. Jā, protams, tas ir diezgan ambiciozi, bet mēs centīsimies strādāt pie šī mērķa. Vēl viens aspekts, kas ietekmē konkurēt spēju, un pēc būtības arī visi jūsu priekšlikumi ir ļoti pozitīvi, bet mums ir nepieciešama nepieciešams lielāks finansējums. Visi deputāti par to runāja. Tas attiecas gan uz valstu līmeni, gan arī uz Eiropas Savienības līmeni. Uh, Tas, ko Elera kungs mums jautāja, cik ambiciozi mēs esam padomas līmenī, mēs uzsākam tagad šīs diskusijas, bet, protams, visi, kas ir atbildīgi par pētniecību, un viņi visi saprot, ka ir pilnīgi skaidrs, ka mums ir nepieciešams, nepieciešams daudz lielāks ambīcijas šajā jomā, bet te pašā laikā ir nepieciešams vēl viens arguments lai parādītu, kā pētniecība un inovācijas uh, sniedz ļoti konkrētu labumu ekonomikā, un dažreiz tur mums trūkst argumentu. Dažreiz ir tā, ka tad mēs satiekamies ar zinātniekiem, ar pētniekiem, ar universitāšu uh, mācību spēkiem, tad mēs runājām par šo pētniecību, tīro pētniecību, bet tad, kad mēs tiekamies ar uh, politikas veidotājiem, ar deputātiem, ministriem, piemēram, finanšu ministriem, ekonomikas ministriem, ir jāparāda, ko mēs varam reāli dot ekonomikai. Runājot par ambicioziem priekšlikumiem, varētu teikt, ka tie ir 120 vai dubultošana, bet jebkurā gadījumā esam lielā mērā atkarīgi no jums, Eiropas parlamenta deputātiem, jo jūs esat tie, kas ir palīdzējuši daudz ko panākt, un mēs padomas līmenī sadarbībā uh, ar dalību valstīm. Protams, šobrīd tikai tādu pirmsākumu varētu teikt, bet mēs cenšamies panākt ambiciozu priekšlikumu. Runājot par to, ko minēja Tošanovska kungs, viņš runāja par Brexit aspektu. Jā, protams, mums visiem par to ir jādomā. Uh, No vienas puses tas ir vēl pārāk āgri, mēs ne līdz galam vēl zinām, varbūt arī Lielbritānija pati ne līdz galam saprot. Mēs nezinām, kādas, kāds būs sarunu iznākums, bet par pētniecību runājot un arī par citām lietām, tad, ja mēs skatāmies uz jauniešiem, bet arī uz profesoriem, uz pētniekiem, viņi visi ir nobežējušies, un arī pašā Lielbritānijā. Tāpēc varam teikt, ka jā, no vienas puses. Mēs visi esam ieinteresēti tajā, lai nezaudētu uh, šos spēkus, uh, šos prātus, tā lai mēs turpinātu attīstīt mobilitātes programmas. Bet ir skaidrs, ka pagaidām mums vēl nav tādas skaidras uh, platformas, lai pateikt, cik tālu mēs esam pavirzējušies, bet kopumā politiskie mērķi ir diezgan skaidri. Esmu pārliecināta, ka mēs panāksim kādu risinājumu, lai nezaudētu to, kas jau ir iegūts. Runājot par nākotni, par finanšu risinājumiem un kādi mums būs gala rezultāti, šobrīd varētu teikt tā, ka mums ir jau laba argumentācija, mums ir labs vidusposma izvērtējums un Mums ir arī konkrēti priekšlikumi, lai parādītu, ka tik tiešām mājas darbs ir paveikts, mēs varam panākt lielāku sinerģiju, mēs varam racionalizēt, mēs varam parādīt, kāda būs ietekme uz ekonomiku. Un kā mēs varam sasaistīt vairākas programmas kopā. Un, ja mēs skatāmies uz iniciatīvām, piemēram, Eiropas inovatīvā padome vai arī, ja mēs saskatām dažādu veidu sinerģijas, piemēram, struktūra fondu izmantošanu, kā mēs varam struktūra fondu finansējumu, varbūt arī citu fondu finansējumu un uh, izmantot to pētniecībā. Un, protams, tad šāda veida sinerģija arī var nodrošināt lielāku finansējumu pētniecībai. Uh, Ellerkungs, jūs jau gadiem ilgi esat atbildīgs par šiem jautājumiem. Jūs noteikti zināt, ka ir arī dažādi priekšlikumi, piemēram, lauksaimniecības jomā, kā varbūt arī lauksaimniecības finansējums būtu izmantojams pētniecībā, bet tagad, protams, notiek arī diskusijas par aizsardzības jomu. Ir skaidrs, ka mēs nevaram mm, aizsardzību finansēt no. E, sabiedrībai eh, paredzētiem fondiem. Par Igauniju. No vienas puses varam teikt, ka mums ir jau labi rezultāti attiecībā uz izcelību, bet te pašā laikā esam ļoti nobežījušies, jo mūsu prezidentūra uzskata, ka tas ir viens no jautājumiem, par ko ir jāturpina runāt. Mēs cenšamies šobrīd saprast, kāda ir nepieciešama soļi gan jūsu ziņojumā, gan arī Lamijas ziņojumā, tur ir ļoti daudz labas idejas. Ko mēs varam darīt ar struktūra fondiem, ar citiem fondiem un tā tālāk. Bet ir arī daudz citu priekšlikumu. Es domāju, ka mums kā prezidentūrai pētniecības jomā labums ir tāds, ka mums ir ļoti labs pamats, lai turpinātu diskusijas. Mums ir pētījumi, mums ir sagatavoti dokumenti, Un tagad varam redzēt, kāda veida sadarbība un partnerība ir iespējama gan no pētnieku puses, gan no privāta institūcijām, gan arī no valsts institūcijām, no dalību valstīm. Un tad redzēsim, kāds kompromiss būs iespējams līdz mūsu prezidentūras beigām. Paldies! Paldies, kundze! Paldies par visiem šiem komentāriem, par atbildēm! Un cerams, ka jūs prezidentūras laikā noteikti izmantosiet mūsu komentārus, ņemsiet vērā, kad eh, vadīsiet Eiropas Savienību padomes līmenī. Un paldies arī par ievadvārdiem. Un paldies, ka bijāt klāt Eiropas parlamentā. Mēs labprāt sadarbosimies ar jums, kā jūs teicāt eh, pašā sākumā. Vēlreiz paldies un novēlam veiksmi! Uh, friends, ladies... Dargie draugi, dāmas un kungi, Eiropas Savienības energoregulātoru sadarbības aģentūra. Tas ir 14. punkts mūsu darba kārtībā, un uh, mūsu referents ir Mortens Helveks Petersens. Tā, protams, ir daļa no tīras enerģijas paketes Eiropai, un regulējums ir vērsts uz to, lai atspogļot aģentūrai jaunos uzticētos notik, not, pienākumus un arī lai pielāgotos jaunajām izmaiņām tirgū. Referents ir iesniedzis 36 grozījumus, jo īpaši runājot par aģentūras stiprināšanu. Tas bija galvenais mūsu referenta mērķis, tā vispārīgi runājot. Bet tagad es gribētu lūgt kolēģi izteikties diskusijas sākumā. Liels paldies priekšsādātāji un ļaujiet man sākumā pateikties ēnu referentiem, ar kuriem diskutējām Šis ir tehnisks un sarežģīts dokuments. Mēs uh, organizējām semināru, lai uzzinātu vairāk par šo priekšlikumu. Tas, manuprāt, mums visiem bija ļoti noderīgi dzirdēt, kā uh, eh, abas puses, kas ir uh, dažādos viedokļos diskutē. Mums ir vajadzīgs uh, iekšējais enerģijas tirgus uzņēmējiem un pilsoņiem un arī planētai. Tas nāktu pa labu. Uh, komisija eh, lēš, ka 7,5 miljārdus gadā mēs varētu ietaupīt, kas ir milzīgs naudas apjoms. Bet fakts ir tāds, ka mums nav vienota enerģijas tirgus. Un eh, tā vietā mēs pat eh, nevaram izmantot tās iespējas, kas jau pastāv, lai ietaupītu. Uh, Eh, jo šobrīd lēta enerģija nevar aizplūst uz tām vietām, kur cenas ir pārāk augstas eh, un pārobežu elektrības piegādes ir pārāk ierobežotas. Piemēram, manā valstī Dānijas un Vācijas starpsavienojums bieži vien ir bloķēts un 40 miljoni eiro vismaz uh, ir zaudējumi gadā. Un tas ir tāds mazs piemērs, jo mēs paraugāmies uz robežām visā Eiropā, tad tur ir tādi paši izaicinājumi. Uh, to varētu novērst. Un mēs varētu panākt ieguvumus, eh, veicot tādas saprātīgas reformas. Šajā komitē mēs eh, bieži vien sakām, ka mēs vēlamies, lai tirgus darbojas. Bet, lai tirgus varētu darboties, mums ir vajadzīgs zināms regulējums. Eh, un es kopā ar NSOI ir eh, izveidojuši kopīgus noteikumus, eh, uzlabojot standartizācijas līmeni, bet mums joprojām ir jāstiprina EISA, lai saņemtu informāciju. Un ieviešana arī, protams, ir ļoti svarīga, un tas attiecas arī uz šo gadījumu. Un tāpēc mums vajadzētu turpināt uzsvērt to, cik svarīga ir subsidiaritāte un nodrošināt, lai uh, Eh, lēmumi tiktu pieņemti pareizajā līmenī, un tieši tāpēc mums ir vajadzīga plašāka reģionālā sadarbība. Bez tās mēs uh, nonākam situācijā, kad dalībvalstis un nacionālās pārvades uh, sistēma operācijas iestādes aizstargā savus vietējos tirgus. Un uh, par ROC arī tiek diskutēts, tiek teikts, ka tas apgrūtinātu darbību, bet es aicinu kolēģi izlasiet komisijas priekšlikumu, izlasiet, kas tur rakstīts, jo ir daudz pārpratimu šajā tehniskajā dokumentā, un es gribu, lai mēs godīgi un atklāti diskutētu bez jebkādiem pārpratumiem. Šis ir ļoti svarīgs jautājums. ESA. Es kā aģentūra es piedāvāju šeit dažādas pasākumas ziņojumā, kas attiec uz direktoru kompetencēm. Es domāju, ka ir svarīgi stiprināt uh, šīs kompetences, lai uh, viņš varētu prasīt reģionālajām regulatorijām iestādēm um, iesniegt priekšlikumus lēmumu pieņemšanai gadījumos, ja uh, te ir taustām ietekme uz kopējo enerģijas tirgu. Uh, Kā mēs zinām, tad aģentūra šobrīd darbojas ar ierobežotiem resursiem, kas ir daudz mazāk nekā būtu nepieciešams. Tad, tad es uzskatu, ka labi darbojošās EASA prasa arī attiecīgu finansējumu, tāpēc EASA ir jāļauj iekasēt nodevas par zināmiem pakalpojumiem. Manuprāt, ir svarīgi arī tas, lai administratīvā valde darbotos publiskās interesēs un nevis sakot politiskām instrukcijām. Uh, Eh, runāt par pārvaldību, tas ir ļoti svarīgi. Mums vajadzētu izvairīties no eh, dažādiem eh, problēmu punktiem, un to, manuprāt, varētu vislabāk risināt ar vienā vienkāršā vairākuma balsojuma ieviešanu, bet esmu gatavs ar to disku, par to diskutēt ar kolēģiem. Direktoram vajadzētu atskaitīties Eiropas parlamentam, kā to tagad paredz ESA regula. Es uzskatu, ka tas viss vēstu ESA pareizajā virzienā, un tas būtu solis uz priekšu, lai panāktu tādu patiesu vienoto tirgu. Un tā ir viena no jomām, kur mums, kā politiķiem, vajadzētu kaut ko panākt Eiropas pilsoņu labā. Tā ir joma, kur Eiropiešiem vajadzētu prasīt no saviem politiķiem risinājumus, kas noved pie zemākām cenām un reāliem ieguvumiem. Tātad darīsim to. Priekšsādātāji ir prieku uzklausījuši ēnu referentu komentārus un ar prieku turpināšu arī labo sadarbību, kas mums bija līdz šim ar kolēģiem. Lielas paldies! Paldies! Lielas paldies jums eh, par jūsu ziņojumu un jūsu ievadvārdiem diskusijas sākumā. Tagad uh, Pohes kungs, uh, kurš pārstāv sociāldemokrātus, ir ēnu referents. Uh, ETP nedosiet vārdu pirms tam, nu labi. Priekšsēdētāja kungs, cienījami kolēģi, vēlos pateikties Martinam par darbu, ko viņš ir ieguldījis. Es šeit ir daudzi priekšlikumi, kas būtu jāsadalā e, divās jomās. Pirmkārt ir atcer e, mandātu paplašināšana, un es varu daļai piekrist arī, un uh, Jautājums ir arī par uh, aģentūras uh, pārvaldes iestāžu organizēšanu. Jā, mēs saprotam, ka ir nepieciešams, lai mēs uh, mūsu iedzīvotājiem nodrošinātu pieejamu enerģiju, lai arī kādas būtu aģentūras kompetences, ir svarīgi, lai uh, aģentūra pildītu to darbu, ko mēs uzticam šai aģentūrai, ir svarīgi uzraudzīt enerģi, energotirgu, un tas nozīmē, ka ir nepieciešams tāds mandāts, kas nodrošina šādu uzraudzību. Mums ir jāsaprot, kādai, kādas iespējas ir jāsniedz aģentūrai tā, lai būtu iespēja nākt klajā ar lēmumiem, kas ir obligāti izpildēji, un lai būtu reģionāla līmeņa un uh, valsts līmeņa rīcība, kas arī ir obligāta. Tas nozīmē, ka ir svarīgi, lai tiešām šie lēmumi ir obligāti un lai būtu iespēja uzlikt sankcijas nacionālām regulatīvām iestādēm. Aģentūra var piedalīties arī konfliktu risināšanā. Ir jāsaprot, kādas ir energo prasības un vajadzības visā sistēmā Nedrīkstam atcerēties, nedrīkstam arī aizmirst par to, ka trūkst finansējumu, un daļai tas ir padomes, tā ir padomes vaina, un varu piekrist tam, ka atcer ir nepieciešams papildu finansējums un papildu uh, darbinieki tā, lai aģentūra varētu pildīt uzticētos uzdevumus un lai varētu vajadzības gadījumā ņemt arī finansē, saņemt arī samaksu par saviem pakalpojumiem, piemēram, par reģistrāciju. Ir daži ļoti konkrēti risinājumi, dažreiz pavisam vienkārši risinājumi, piemēram, katrā no valde, katram no valdes locekļiem varētu būt viens, viena balss. Es domāju, ka ir svarīgi, lai šajā valdē uh, nebūtu politisko, politiskās ietekmes, un tas aģentūra ir ārkārtīgi svarīga, un nobeigumā pieminēšu arī to, ka caurskatāmību un atbildībai ir uh, jābūt, protams, arī obligātai. Paldies! Liels paldies! Un nākamais runātājs ir Tošanovska kungs, kurš šobrīd ir Henkela kunga vietā, kas ir ēnu referents no ek EKR eh, e grupas. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Mūsu profesors eh, Hans Olofs jau i, i nevarēja būt klāt, bet uh, viņš mums nosūtīja vēstuli par to, uh, kāda ir viņa nostāja. Henkela kungs pirmkārt sirsnīgi vēlas pateikties par šo darbu, kas jau ir pateikts. Hans Olofs Uh, uzskata, ka priekšlikums tagad uzlabo komisijas sākotnējo priekšlikumu 5.4. punkts ir saistīts ar, uh, ar noteikumu obligātumu tā, lai varētu tīkla dalībnieki varētu obligāti e, darboties un lai nacionālās regulatīvās iestādes pēc ASER lūguma īstenotu noteikumus un ir jābūt iespēja pieprasīt datus no regulatīvām iestādēm kompetences ietvaros tā, lai nodrošinātu caurskatāmību un integritāti vairum tirzniecības tirgū. Mums ir jārisina situācija, kurā darbojas monopola struktūras, jo mūsu mērķis, lai būtu brīva struktūra un lai elektrība tiktu piegādāta pēc konkurētspējīgām cenām. Ir nepieciešams arī pārrobežu elements, un šajā kontekstā mums ir nepieciešams nodrošināt pārraudzību Eiropas Savienības līmenī, lai mēs pilnībā varētu darboties saskaņā ar noteikumiem konkurētspējas un uh, un godīga cenu noteikšanas jomā, un Hans Olofs var atbalstīt uh, šos uh, priekšlikumus, un turpināsim, protams, uh, darbu, un, protams, Hans Olofs darīs to pats. Paldies! Uh, thank you very much. Lielas paldies, kolēģi! Jā, lūdzu. Turmas kungs. Paldies, Jeržī um, Davors nevarēja ierasties, un tāpēc sniegšu pārskatu, kāda ir mūsu nostāja. Mēs kā zaļie pirmkārt uzskatām, ka droši vien, ka nav neviena cita aģentūra, kur uh, šī attiecības starp uh, investīcijām un ieguvumiem ir tik uh, liela ar dažiem miljoniem. Mēs varam saņemt patiesus uh, ieguvumus vairāku simtu miljonu apmērā, vienkārši iznojot labu regulējumu. Un tā ir tā problēma nedaudz šobrīd. Atcer eh, ir tā, tas uzticības jautājums. Es atbalstu ROC, un dažkārt mums ir eh, jāiekustina šī laiva, eh, lai pārvarētu tādu šauru skatījumu, un tāpēc es gribu saglabāt šo te rock nosaukumu, jo tas man atgādina rocking the boat, iekustināt, iešūpot laivu. Uh, Eh, bet tagad atcer eh, darbībā ir, nu, varbūt tādas nevis tehniskas kļūmes, bet eh, varbūt ne tā viedākā politiskā pieeja. Būsim godīgi, ir milzīgas spriedzes starp atcer vadību un nacionālām regulātoriem, un tas ir, acīm redzot, saistīts arī ar to, ka nav pietiekami caurskatāmi vienmēr, un es domāju, ka viens jautājums, kas mums ir sev jāuzdod, uh, Es pilnīgi atbalstu to, ka atcer ir jādod lielāks pilnvars, bet mums ir jāpārbauda arī, vai iekšējie caurskatāmības noteikumi un tas, kā tiek uh, darītas lietas iekšienē, tiešām atbilst starptautiskiem un Eiropas uh, principiem. Un otrais jautājums, uh, un es domāju, ka uh, šis te paziņojums, ka būs retroaktīva pieeja un pārvadība. Kāpēc tas ir atcer mandātā? Tātad būt naidīgiem pret atjaunīgiem enerģijām. Um, tad es vienmēr nonāku pie secinājuma, ka dažiem no šiem te eh, regulātoriem ir priekšstats, ka zem ir plakana, un viņi nav sapratuši, ka mēs neīstenojam tirzniecību tirzniecības dēļ, Vienkārši mēs eh, izmantojam tirgu, jo tas ir vislabākais veids, kā to visu darīt. Es domāju, un es ceru, ka atcer arī saprot, ka uh, sistēma būs simtprocentīgi atjaunojama un uh, atjaunojami resursi, un tas ir jāsaprot. Un tad arī nedaudz tas ir jautājums komisijai, ir šis tas vēl nedaudz dīvains, uh, šīs te uh, procedūras. Mums ir lobby organizācija, uh, Un tad ir uh, tāda vienotība starp lobby organizāciju un regulatoru valdi, ja padomi. Bet vai tas ir tiešām labākais veids, kā funkcionēt, kā darboties? Es domāju, ka uh, šis te nacionālo regulātoru uh, kopums, tā apvienība ir lobbyis. Un um, tāpēc uh, jāatceras, ka nevajag uh, būt tā, ka ir uh, ievēlēts kāds, kas ir tikai viens, un tad nevajag sajaukt uh, oficiālu Eiropas Savienības institūciju iestādi ar lobby organizāciju. Mums vajadzētu skaidri pateikt, ka CR ir jābūt priekšsēdātājiem un ka regulātoru padomē ir vajadzīgs cits priekšsēdātājs, jo tas, ka tas ir apvienots, eh, neļauj mums saprast skaidri šo lomu, jo no vienas puses eh, lobby organizācija ir, eh, bet vienlaicīgi viņi vada šo svarīgo Eiropas Savienības iestādi. Lielas paldies, tagad Silikjotis kungs no GUE, NGL grupas. Lielas paldies, priekšsēdētāji! Ļaujiet man pateikties kolēģim Mortenam par lielisko sadarbību Mūsu grupa goe uzskata, ka atcer nav patiesībā eh, īsta Eiropas aģentūra. Tā ir vienkārši sadarbības platforma starp enerģijas regulātoriem. Tātad tā nedrīkstētu lemt par stratēģiju vai to veidot. Eiropas Savienība šobrīd eh, nespēja risināt piegādes problēmas un uh, pārtraukt, zinām, reģionu izolāciju. Mūsu valstu īpatnības uh, un specifiskās iezīmes būtu pienācīgi jāņem vērā. Diemžēl piedāvātie priekšlikumi un NV komitejas uh, priekšlikumi, ko atbalsta kolēģis Petersens, lai stiprinātu atceru pilnvars, iet pretrunā, um, iet pretī, pretēji um, dalībvalsts suverēnajām tiesībām ietekmēt enerģijas politiku. Tas uh, vājina nacionālo energoregulātoru uh, spēlēto lomu. Mēs atbalstām 43. pāntu. Atcer uh, valdē būtu jāapstiprina stratēģija attiecībām ar trešajām valstīm, bet es atvainojos, atcer nav uh, politiski institūcija, viņiem nevajadzētu būt šādām pilnvarām, tam vajadzētu būt dalību valstu ziņā. Un tikai attiecībā pret trešajām valstīm, kas ir pieņēmušas uh, enerģijas jomas uh, likumdošana Eiropā un vīdes likumdošana Eiropā, uh, tātad atcer nevajadzētu būt tādā vietā, tādā situācijā, ka tā varētu lemt par tik svarīgiem jautājumiem. Un eh, noslēgumā ļaujiet man nedaudz izteikties par atcer eh, pārvaldes struktūru. Pārvaldes padomu tā darbojas, um, visu biedru dalība ir ļoti svarīga. Un 23. pantā mēs piedāvājam grozījumu attiecībā uz balsošanas noteikumiem. Kādreiz bija vajadzīgas divas trešdaļas un tagad tikai 51%. Šis priekšlikums ir bīstams. Tas uh, vājina pārstāvniecību šajā organizācijā. Un man ir bail, ka tas vērsīsies pret mazāko Eiropas Savienības dalību valstu interesēm. Mēs zinām, kā šie jautājumi tiek risināti un skatīti šajā te lēmu pieņemšanas līmenī. Un, attiecīgi, mēs iesniegsim arī grozījumus uh, attiecīgi pēc šiem komentāriem. Paldies, kolēģi! Eiropas komisija, enerģijas ģenerāldirektorāts, direktors Borhards, uh, kā parasti viņš ierodas runāt par elektrības paketes jautājumiem. Paldies, priekšsēdētājs, atvainojos, uh, ka es te ierodos katru reizi. Nē, nē, ļoti labi, ka uh, ir šī sadarbība. Paldies! Pirmkārt, es gribētu pozitīvi vērtēt Pētersena kunga eh, ziņojumu un grozījumus, kas ir piedāvāti nevis eh, tikai tāpēc, ka tas lielā mērā atbalsta komisijas priekšlikumu, par ko esam, protams, pateicīgi, bet arī tāpēc, ka šie te grozījumi, zināmā mērā, arī stiprina virkni punktu mūsu priekšlikumā. Un vienā punktā man jāsaka, ka jūs esat mazāk ambiciozi nekā mēs. Un tagad es vienkārši gribu norādīt uz to, kur jūs esat mazāk ambiciozi, un pēc tam runāšu par šiem spēcinātajiem punktiem. Zemāks ambīcijas jums ir tajā, kā jūs skatāt atcer iesaisti, runājot par lēmumu pieņemšanu attiecībā uz metodoloģiju reģionālā līmenī. Un tur daudz kas eh, nāk šeit no tīkla kodeksa. Jūs eh, vispirms dodat NRA iespēju vienoties eh, savā starpā un tikai pēc tam var vērsties atcer. Tā ir tāda ļoti uh, gara procedūra un tā kā tā nav īpaši efektīva, mēs uh, nolēmām, ka vieglāk būtu dot uh, šīm te reģionālajām tātad eh, šī, šo lēmu pieņemšanu atstāt atcer eh, ziņā, nevis pie tā ļaut strādāt attiecīgo reģionu apakškomitejām, bet vienīgais punkts, kur jūs esat nedaudz ambicio, mazāk ambiciozs nekā mēs, tā ir vienīgā lieta. Un daudzos punktos jūs savukārt eh, tiešām stiprināt mūsu priekšlikumu, un daudz kolēģi, kas izteicās, arī lielā mērā atbalstīja šo uh, stiprināšanu. Pirmkārt, un uh, par to jūs neatrodat neko mūsu priekšlikumā, ir finansēšanas jautājums. Šeit dzirdēju uh, atbalstu tam, kā atcer var prasīt uh, nodevas. Jā, tas ir viens veids, kā stiprināt uh, atcer finansiālo situāciju, bet es tomēr gribētu uzsvērt vienu lietu. Mums ir nedaudz jāstrādā pie, finans, pie, pie, pie formulējuma, jo tam ir jāatbilst budžeta noteikumiem. Uh, un arī e, juridiskajam ietvaram, e, kurā šī aģentūra kopumā darbojas, bet es esmu ļoti pārliecināts, ka um, varam atrast tādu formulējumu, ka nodavu iekasēšana ir iespējama tagadējā juridiskajā ietverā. Tātad mēs atbalstām un mēs jums piedāvājam mūsu palīdzību, ja tā būtu nepieciešama. Un tad vēl viens ļoti svarīgs jautājums Uh, ko mēs varbūt esam palaiduši garām, bet jūs nepalaidāt garām. Un tas ir tas, ka jūs sniedzat jaunas pilnvaras atcer, lai prasītu NSOI uh, vajadzīgo informāciju. Jo šeit pagātnē mums ir bijušas daudzas uh, problēmas, TSO nav īpaši dāsnas ar informāciju, un tāpēc tā ir ļoti laba lieta šeit. Uh, Vienīgais jautājums, jūs savā ziņojumā to attiecināt arī uz Enso gāze. Tas ir nedaudz problemātiski, jo mūsu pieeja bija šeit koncentrēties tikai uz elektrību, un pēc tam tad mēs uh, nāktu klajā ar uh, tādu pašu pasākumu piedāvājumu uh, gāzei, uh, kur mēs ņemtu svarīgākos elementus no šī priekšlikuma. Es to nekritizēju, es gribēju vienkārši uz to norādīt. Un jūs stiprināt arī atceru lomu attiecībā uz atbilstību. Pirmkārt, jūs eh, prasāt, lai NRA atbilstu atceru lēmumiem, un tas būtu jādara. Šeit man nekāda iebilduma nav. Tas ir ceturtais grozījums, bet piektajā grozījumā jūs ejat vēl nedaudz tālāk nosakot saisošus atcer lēmumus, lai nodrošinātu atbilstību likumdošanas aktiem šeit. Man, mans vienīgais jautājums, ko es jums atstāju, ir tas, vai tā nav komisijas uh, ekskluzīvā loma kā Eiropas līguma sargātājai, vai mēs šeit neejam par tālu, piešķirot aģentūrai lomu, kas tai eh, nepienākas, proti nodrošināt uh, Eiropas Savienības likumdošanas ieviešanu. Uh, Es domāju, ka tas ir jau uz robežas, tas, ko jūs šeit piedāvājat. Un tad um, spēcīgāka regulārā uzraudzība. Um, Turmes kungs to sauc uh, par uh, ROC, ROX, uh, bet kopš šā rīta es to saucu par RCC. Tātad es pieņēmu Kāriņa kunga terminu reģionālajie koordinācijas centri. Tas, protams, ir loģiskais uh, secinājums, ja tiek izveidot šie regula, eh, reģionālie sadarbības centri, tad eh, ir jābūt arī uzraudzībai. Un eh, tad, kad tiks paustas bāžas pret reģionālajiem koordinātīs centriem, tad tās izzudīs, jo mēs būsim nodrošinājuši šādu ļoti svarīgu uzraudzību. Pārējo pateicu šorīt par to, cik svarīgi ir, lai uh, šāda institūcija būtu reģionālajai sadarbībai. Un pēdējais punkts gribēja atbildēt uz Turmeskunga komisiju uzdoto jautājumu par eh, procedūru, atlases procedūru, izvēloties uh, regulātoru padomas um, priekšsādātāju, un kā jūs pareizi teicāt, tā pašā laikā uh, Uh, SIR uh, priekšsādātāju, kas ir privāta organizācija, un jums ir taisnība. Un es gribu ļoti skaidri šeit teikt, ka mēs jau esam to uzsvēruši SIR un uh, esam runājuši par to, ka šis tagadējais priekšsādātājs ir priekšsādātājs abām organizācijām. Komisija, komisija nepieņems šo te paredzēto atlases procedūru, ka pirmajā solī Sieri ieceļ savu priekšstādātāju, un tad gandrīz vai automātiski šis pats cilvēks tiek iecelts par regulātoru padomes uh, eh, priekšsādātāji. Tas pārkāpja visus procedurālos noteikumus par to, kā jāievēl regulātoru padomes uh, priekšsādātājs. Ja tas tā notiks, tad mēs to nepieņemsim. Es jums piekrītu, Turmes kungs, ka labākais būtu uh, paredzēt eh, pilnīgi atšķirīgus cilvēkus, kas eh, strādā šajos amatos, to mēs nevaram tomēr uz, uzspiest, bet mēs varam noteikt to, ka uh, regulātoru padomes priekšādātājs ir jāizvēl, jāievēl vispirms un jāpiedāvā vairāk kandidātu, un tad privātā organizācija var darīt, ko viņi grib, ja viņi ievēlēs pēc tam to pašu cilvēku, to mēs nevaram ietekmēt, bet šai secībai ir jābūt pareizai. Uh, Vispirms tātad um, regulātoru padomas priekšsādātājs un tad šī privāta organizācija var darīt, uh, kas tai tīk. Un to mēs tā arī darīsim. Un ja būs kaut kāds novirzes no tā, kas, uh, ko es saku, tad mēs uh, to nepieņemsim un vērsīsimies pret to. Paldies, direktora kungs, par jūsu skaidrojumiem, par jūsu pausto pozīciju. Eiropas komisijas pozīcija mums ir ļoti svarīga, Un tagad uh, došu vārdu mūsu referentam Petersen kungam noslēguma vārdiem. Paldies! Paldies! Es gribētu pateikties kolēģiem. Marks, um, and, and, and, and let me. Paldies kolēģiem par visiem komentāriem. Es uh, domāju ka esmu diezgan optimistisks, ka vēl ir iespējams vairākumu, vairākam atbalstu šeit eh, izjust. Es domāju, tas ļoti svarīgi, lai būtu šāds vairākums eh, visos jautājumos, un tas ir nepieciešams, lai mēs varētu arī veiksmīgi vest eh, sarunas ar padomu. Es gribētu pateikties eh, kādam kolēģim par komentāriem. Tiešām mums viedoklis ir ļoti līdzīgs. Un Tažanovska kungam liels paldies no EKR, jo īpaši liels paldies, ka tieši viņu grupa EKR tas ir atbalsta. Un eh, tas dod arī pamatu optimismam, ka būs labs arī rezultāts, arī tas pats Turmes kungam. Es eh, nevarētu pie, mm, piekrist Silvijātisa kunga visiem komentāriem, bet eh, katrā ziņā mēs varam mēģināt arī vienoties un, un jābūt arī rezultāts. Visbeidzot, komisijas komentāri Jā, tas man tiešām nedaudz uztrauc, ka mēs esam tik ambiciozi kā komisija. Redzēsim, kā tas izskatīsies nākamajās sarunās, bet par juridiskām detaļām. Protams, mums noteikti ir jādarbojas saskaņā ar juridisko ietvaru, lai viss būtu pareizi. Es esmu ļoti. Uh, gatavs sekot jūsu ierosinājumam, lai mums būtu tiešām tāds pamats juridiski spēcīgs. Ehm, septembra vidū grozījuma iesniegšanas termiņš mums ir noteikts, un tāpēc vasaras brīvu dienu laikā kolēģi var domāt un iedvesmoties, un septembra sākumā tad lūdzu nāciet ar ļoti labiem komentāriem un grozījumiem. Lielas paldies, paldies priekšsēdē! Un rezultātā jums pretī būs padomas ambīcijas. Par to mēs vēl nezinām, cik lielas tās būs. Un tagad mēs varētu teikt, ka grozījumu termiņš ir 14. septembris. Pusdienas laiks. Liels paldies! Paldies referentam, paldies ēnu referentiem, visiem kolēģiem, paldies, kas piedalījās šajā diskusijā. Un protams, Eiropas komisijas pārstāvjiem visiem arī liels paldies un ģenerāldirektora uh, vadītājiem, jo īpaši paldies. Tālāk. Kopē, kopuzņēmuma veidošana bio nozarē. Tas ir 187. panta kontekstā risināms jautājums, konsultēšanās jautājums, un šī kopuzņēmuma mērķis ir apvienot visas iedusētās puses, apkopot zinātnes potenciālā un radīt Eiropas Savienības spēju uh, attīstīt biodegvielas, biokurināmā nozari. Es to uh, nolasīju, jo arī regulā tieši tādiem vārdiem tas ir teikts. Un 2014. gadā Van Nīsteroja kungs bija referents par šo jautājumu. Un kopuzņēmums eh, darbosies desmit gadus līdz 2024. gadam. Un šodien mūsu referents šajā mandātā ir Miroslavs Poha. Es eh, gribētu dot jums vārdu, Pohis kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies par šo ievadu un paldies par šo ļoti jauko mm, sanāksmi par kopuzņēmumu, un tas ir 5 no 7 eh, programmu paredzētajiem kopuzņēmumiem, un 2015. gadā sācis darboties, un regulāri rakstīts, ka jādarbojas līdz 24. gadam. Kopuzņēmumu darbības uzņēmums eh, mērķis ir veicināt uh, inovācijas, to ieviešanu eh, tirgus apritēs, eh, strādāt ar biotehnoloģijām, ar bioloģiskā kurināmā veidiem. Eh, šajā ziņojumā mēs runājam par grozīto regulas versiju. Un līdz ar to ir paredzēts mainīt arī iekšējos finansēšanas mehānismus. 3,7 miljārdi eiro ir kopējais budžets, un šī nauda nāk no privātā sektora un arī no Eiropas Savienības finansējuma. Privātais sektors eh, ir izveidojis ABC un citus konsorcijas, un šis konsorcijas 2,73 miljardi eiro ir devis no 3,7 miljardiem kopējās summas. Lielākā daļa ieguldījumu finansiālo ir natūrā, bet 1,85 miljoni ir doti kā operatīvo uh, izmaksu sekšanai, un tas ir uz, tiek sniegts BBI uzņēmumam konsorcijam, un tas ir saskaņā ar programmu. Tomēr šeit rodas neliela problēma. Varētu būt tā, ka daži uzņēmumi eh, dod finansiālo eh, devumu konsorcijam, bet nepiedalās faktiskā darbā. Piemēram, kāds uzņēmums ādot naudu konsorcijam, uh, un šo ieguldījumu var izmantot kādā projektā, ko veic uzņēmums B, un uzņēmums B varētu būt arī uzņēmuma A tiešais konkurents, un tieši tāpēc uzņēmumi nav īpaši griboši ieguldīt, un, un tas var apdraudēt visu programmu kopumā, kā arī tās mērķus un tas var ietekmēt negatīvi gan šos uzņēmumus, gan visu sektoru. Šo negatīvo tendenciju apstiprina arī sekojuši cipari no 1,82 um, miljoniem, tikai mazāk kā viens miljons faktiski tika arī ieguldīts tieši par šo te kanālu. Un tāpēc komisija maina uh, šo regulu, tā ir tehniska uh, nu, pārstrādātā versija, kas ļaus uzņēmumiem arī ieguldīt naudu projektu līmenī. Būs iespējams arī tiešā veidā maksāt uh, citiem konsorcija dalībniekiem, kas strādā pie projekta. Un uh, šo izmaiņu komisija piedāvā mm, pēc konsultācijām ar konsorcija locekļiem, arī pār, uh, um, aptaujājot zinātniekus un valstu pārstāvis. Un rezultātā ir tāds atbalsts visiem, visiem iesaistītiem. Es eh, šos piedāvātus grozījumus esmu sīki izskatījis, un es skatījos, lai finansējuma principi nesarežģītu situāciju, lai arī uzņēmumiem nebūtu sarežģītība bet eh, pamatojoties uz sīkulu izpēti, es atbalstu komisijas piedāvājumu. Ir svarīgi, lai visi priekšlikumi, visas programmas darbotos un lai programma būtu caurskatāma un atvērta. Un tāpēc man ir jautājums, eh, kādā veidā komisija plānā rīkoties ar 70 miljoniem eiro, kas šobrīd ir tā kā iesaldēti. Uh, grupai būs kaut kāds atsevišķi piedāvājums, konkursi biotehnoloģiju jomā. Paldies! Paldies, kolēģi, par jūsu izpēti, par jūsu centieniem sniegt mums pēc iespējas vairāk informācijas uh, caur jūsu ziņojumu. Es domāju, ka mums ir jābūt drošībai un garantijām. Mums ir jāzina vairāk par, jāzina vairāk par šādu uz, kopuzņēmumu, kas darbojas privātā un publiskā partnerības gaisotne jomā. Un tad no tautas partijas grupas Gambusa kungs izteiksies lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms Es gribētu pateikties eh, Pohes kungam par um, darbu pie šie ziņojuma. Esmu pārliecināts, ka mums izdosies panākt apmierinošu rezultātu, un mēs arī varēsim runāt par grozījumiem. Grozījumi arī būs uh, iesniegti. Jūs uh, ļoti labi norādījāt uz galveno jautājumu un arī uz grūtībām šī kopuzņēmumu darbā arī norādījāt uz grūtībām. Bet eh, ņemot vērā, ka Eiropas Savienība tomēr ir ieinteresēta virzīt šo projektu, eh, ņemot vērā arī sarežģītības ar eh, finansiālo devumu, tomēr komisija piedāvā grozīt sākotnējo tekstu un piedāvā grozījumu, ka, ka varētu finansiāli atbalstīt arī projektu līmenī. Uh, E, kamēr e, esošajā situācijā atbalstīts tiek programmas. Tagad piedāvā arī atsevišķus projektus atbalstīt, un tas varētu palīdzēt atrisināt problēmas. E, komisijas nolūks ir izvairīties no negatīvā efekta kas izriet no partnerības aktivitātēm, ka tas varētu negatīvi ietekmēt bioindustriju attīstību. Galvenais ir atbalstīt mazos un vidējos arī un veicināt pētniecību biotehnoloģiju jomā. Mēs nu, to noteikti atbalstam, un tāpēc arī ir jāatvieglo piekļuvi mazajiem un vidējiem uzņēmiem, arī universitātēm ir jābūt vieglākai piekļuvei piedalīties šajā apritē, kur mērķis ir virzīt inovāciju attīstību Eiropas Savienībā. Un tomēr atzīmējam, ka eh, šādā veidā grozot eh, regulas ir eh, nepieciešams tomēr aptaujāt eh, ļoti plašu interesantu loku, visus interesētos, lai Eiropas Savienības iedzīvotājiem, pilsoņi eh, arī saņem vairāk informācijas par iespējamām sekām. Un komisija plāno grozīt regulu, bet ir arī noteikti procesi, kas ir jāievēro. Un varbūt nākotnē, kad komisija veiks kaut ko līdzīgu, nu, tomēr vajadzētu izmantot pilnīgi visas procedūras, kas ir paredzētas, lai viss process kopumā būtu atvērts un caurskatāms. Un visbeidzot, es gribētu atkārtot ar pateicības, eh, par pateikties Pohis kungam. Viņš ir pastrādājis vienkārši lielisku darbu, un es ļoti ceru, ka būs arī grozījumi, mēs vienosimies kopā tālāk Foksa, Foksa kungs, Poselt kunga vietā. Paldies priekšsēdētāji, kā jūs teicāt, pareizi Poselt kungs nevar būt šeit, un tāpēc es viņu vietā runāju. Es atvainojos uzreiz, ka man vajadzēs skriet uz ekonu komiteju, kad, kad nolasīšu runu. EKR e atbalsta komisijas rīcību, tas ļauj tiešā veidā no rūpniecības saņemt ieguldījumu projektu atbalstā, ņemot vērā, ka šis modelis vēl ļoti veiksmīgi tiek izmantots arī citās eh, nozerēs, eh, kopuzņēmumos, piemēram, inutīvo medicīnu, jo, medikamentu jomā, un, un šī ir tāda unikāla iespēja attīstīt, un nu, tāpēc nevajadzētu ierobežot finansējumu pieņemšanas iespējas un finansēt eh, projektus, ir racionāls risinājums, tas uzlabo visu procedūru iesaistot ar MVU. Un šie pasākumi, kas nodrošina sadarbības ar privāto un publisko sektoru, nodrošina nodokļu maksājumu, maksātāju naudas izlietošanu vislabākajā veidā, un šāds e, tehnoloģija attīstība dod pozitīvu ieguldījumu. Poselta kungs e, grib pateikties par ieguldījumu. Un e, EKR atbalstīs šo tekstu. Paldies! E, protams, tas bija EKR vārdā. Un tālāk e, šis viedoklis. Un tagad mēs gribētu dzirdēt Aldes viedokli, Maisners e, kundze. Zunīst, okens jācīk paidī. Paldies, priekšsarētāji. Pirmām kārtām vēlos pateikties referentam. Jā, tik tiešām varu pilnībā piekrist tam, ko teica kolēģis. Uh, no EKR. Pirmām kārtām šī iniciatīva tiešām ir apsveicama, un to mēs varējām arī redzēt no atzinumiem no kontu un regiju komitejās, kas uh, sniedza savu atzinumu. Tiešām ir jāturpina darbs, bet uh, runājot par finansēšanas metodēm, Tas ir ļoti pozitīvi, jo šis ir sektors, kas turpinās attīstīties, un ja mēs vēlamies, lai attīstība notiktu, tad ir svarīgi, lai mēs atvieglotu attīstību, un tas nozīmē, ka ir iespēja līdzfinansēt projektus, piedalīties finansējumā, un arī birokrātiskā, no birokrātiskā viedokļa tas ir diezgan vienkāršs process, un kā tikko teica Foksa kungs, uh, Eh, novatoriskās medicīnas eh, iniciatīvā tas ļoti labi darbojas, līdz ar to mums jau ir paraugs tam, ka šī metode darbojas. Kopumā es varu teikt, ka mēs noteikti visi varam piekrist tam, ka šis sektors nākotnē būs ārkārtīgi svarīgs, jo šeit mēs runājam par uh, reģeneratīvo enerģiju, e, atjaunīgajiem energoresursiem, un tā ir iespēja no bio produktiem ražot nepieciešamo, eh, ne, to, kas ir nepieciešams, un arī tas attiecas arī uz eh, degvielu. Un varētu teikt, ka enerģētikas jomā, atjaunīgās enerģijas jomā, tas tiešām ir ļoti pozitīvs. Šis sektors ir ļoti labs. Līdz ar to, ja mēs varam atvieglot šī sektora darbību arī finansiālā ziņā, tad mēs varam tikai tikai līdzdarboties, līdz ar to es neraugos uz to galīgi skeptiski, man arī nav nekādu jautājumu, tāpēc varam tikai atbalstīt darbu. Paldies! On behalf of the... Paldies! Eiropas komisijas vārdā runās struktūrvienības vadītājs no attīstības pētniecības un attīstības ģenerāla direktorāta Valdemārs Kutakungs. Paldies! Es gribētu pateikties Pofs kungam par lielisko ievadu. Īsnībā man nav ko piebilst pie viņa izteiktās loģikas un analīzes. Es tikai gribēju atbalstīt eh, to, ko teica daži runātāji par to, ka šis sektors ir ārkārtīgi svarīgs. Uh, E, bioindustrija attīsta tehnoloģijas, kas transformēs dažādas nozars, tā, tā būs gan atjaunojumā enerģētika, gan biobāzēti produkti, plasmasas, e, ķīmiskās vielas un dažādi izstrādājumi, kas ir vairāk oglekļi neitrāli. Arī runājot par atkritumiem, e, viss šis jautājums par atkritumu vielu apstrādi un apsaimniekošanu arī tas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums. Tas ir saistīts gan ar aprites jautājumiem, gan pārtiks sektorā, gan citos sektoros. Tātad šīm tehnoloģijām ir absolūti centrālā loma. Un tāds, tāds paskaidrojums no manas puses. Varbūt um, Polskunga jautājums, ko mēs darīsim ar 70 miljoniem, kas ir it kā atlikti vai rezervēti. Komisija ir veikusi savu uzdevumu. Mēs esam aizsargājuši komisijas finansiālās intereses, un pirmajos gados mēs konstatējām, ka um, programma līmenī nav uh, bijuši tādi pietiekami ieguldījumi, kāpēc, tad to skaidroja jau referentkungs, ka nozars pārstāvi negribēja finansēt uh, savus konkurentus to darbībās, un tāpēc mēs esam atlikuši mūsu budžeta daļu uz turpmākiem gadiem. Mēs uh, mēs eh, sapratām, ka ir grūtības, un tieši tāpēc mēs arī ierosinājām šī grūžu grozījumu. Un eh, tad, kad eh, priekšlikuma grozījums tiks pieņemts, mēs ļoti ceram, ka mēs varēsim to izmantot vēl šogad un varēsim arī izmantot konkursa procedūru vēl šogad. Un tad, tad mēs ieliksim atpakaļ šo 70 miljonus kopējā BBI budžetā. Eh, tik daudz eh, par to, ka šis budžets ir pārcelts no šī te gada uz nākamajiem gadiem, tad kopumā iztrūkums nebūs vai arī negatīvi ietekmes kopēju eh, budžetam nebūs. Šis jautājums par operatīvajiem ieguldījumiem un ieguldījumiem tā kā naturālā formā, tas neiekļauj atbalstu administratīviem izdevumiem. Tātad E, komisija finansēs tā kā paredzēts e, šo koncepciju atbalstīs. E, ir jau noteikts veids, kā finansēt. Paldies par jūsu ieguldījumu, paldies par jūsu diskusijām un paldies referentam. Priekšsēdētājs arī saka paldies. Un tagad no referenta puses kolēģi Pokskungs. Visi saka, ka tas ir lielisks ziņojums. Ko jūs domājat par to visu? Jā, paldies. Vēlos tiešām pateikties. Mēs šeit eh, runājam par divām lietām un paldies arī par, par visiem jautājumiem. Un varu piekrist tam, ko teica Meisneres kundze un arī Van Bosota kungam. Kundzei tas ir tas, ka šis jautājums ir ārkārtīgi svarīgs un arī ir nepieciešams turpināt konsultācijas jo šobrīd priekšlikums, kas tiek piedāvāts, ir, ir svarīgi, lai mūsu iedzīvotāji arī varētu piedalīties, jo regulas grozījumi var izrādīties arī negatīvi, jo mēs vēlamies šo procesu pātrināt, protams, lai 2018. gadā jau būtu labs risinājums, bet nepietiek ar šo pamatojumu. Ir skaidrs, ka ir kritika tāpēc, ka publiskās konsultācijas nav notikušas, un tāpēc es uzskatu, ka būtu nepieciešams uz to norādīt. Jo es arī nesaprotu, kāpēc privātais sektors pirms vairākiem gadiem gribēja pieņemt šos nosacījumus. Laikam bija kāds pārpratums 2014. gadā tāpēc, ka šis nav standarta veids, kā mēs darbojamies, jo mēs šeit labojam uh, normatīvo aktu par kopu uzņēmumiem. Tas to ir nepieciešams rudenī apstiprināt, un tad attiecīgi varēsim turpināt darbu. Lielas paldies, kolēģi! Jums bija tā izdevība pabeigt eh, šodien komitejas darbu. Mums ir vēl viens darba kārtības punkts. Jautājums ir, vai ir vēl kaut kas? Jo pēdējais eh, jautājums ir citi jautājumi, tad līdz ar to, vai kādam ir ko teikt pie citiem jautājumiem, ja nē, tad uh, mēs varam pabeigt un 4. septembrī mēs sāksim atkal darbu. Uh, līdz 4. septembrim jaukas brīvdienas un paldies visiem tūkiem par lielisku darbu. Ja mēs tikko dzirdējām no Igaunijas uh, prezidentūras, viņi teica tik labi, ka viņi var uh, runāt Igauņu valodā, un, jo vi, mums ir tik izcili tūki, un tāpēc arī tūkiem pienākas noteikti brīvdienas, un 40 minūtes mēs šodien esam ietaupījuši būs iespēja mazliet kompensēt tūkiem to, ko esam paņēmuši no viņiem vakar. Tāpēc arī visu to labāko un tiekamies 4. septembrī. Vai ne? Jā, paldies!